So, guten Morgen. Labrīt, darbie kolēģi. Sākšu ar priekšsēžu paziņojumiem. Izņemot igauņu un maltiešu valodu, mums ir visas valodas, šorīt, diemžēl, nav horvātu valodas, bet pēcpusdienā būs. Diemžēl mums nāksies nomanīt zāli pēcpusdienā būsim savā ierastajā zālē, kur pat labāk ir nodarbinātības komiteja. Viņi rīko lielu konferenci, tādēļ savādāk to organizēt neizdevās. Ļoti sirsnīgi sveicu šeit jaunu deputātu mūsu lokā. Klaus Larsen Jensen, lūk, kur viņš ir sirsnīgi sveicam, Klaus. Viņš uh, aizvieto Dānu Jörgensen, kurš decembra vidū kļuva par ministru Dānijā un tādēļ Uh, pamet mūs. Ceturtais paziņojums. Mums ir tieši saiknes rīks, kur var uh, izstrādāt grozījumus, tas ir izmēģinājums. Līdz piekdienai 24. janvārim, ja jums ir vajadzīga palīdzība, griežties pie asistentiem vai arī kolēģiem, kuri paši uh, ar šiem grozījumiem strādā. Un tur ir arī tāds palīgrīgs uh, mēģinājums uzlabot šo sistēmu. Piektais paziņojums. Mēs balsojam par mēdz direktīvu plenāru sēdē. <clears throat> Galbalsojums ir atlikts. NV un plenāru sēdē būs martā balsojumi. Apmeklētājs vēl zālē neredz. Mēs šodien gaidam kolēģi Karlēns Florence apmeklētāju grupu un arī Sofijas Okunijas apmeklētāju grupu. Vai kolēģi ir ieradusies? Turpinam. Astotais punkts. Veselības uh, seminārs Glenis Vilmots un Aloiza Pēterles notiks otrdien no 12.30 līdz 14.45 P7C05 telpā. Un mums ir jāizstāj viceprezidents šodien, jo es nu pat arī jums sacīju, ka Dāns Iegensens vairs nestrādā mūsu komitejā. Uh, Tātad mums nāksies viņu aizvietot, lai mēs būtu atkal pilnā sastāvā. Un tad lūdzu jūsu ierosinājums, Linda. Priekšsēd, mums ļoti žēl, ka zaudējām Dāni Jērgensen, viņš bija izcils komitejas eh, deputāts un vicepriekšsēdis, tagad viņš ir kļūst par Dānijas ministru, taču es ļoti priecājos, ka Klaus Larsens Jensens ir mūsu grupas deputāts tagad, un es gribētu uh, arī viņu kā komitejas vicepriekšsēdi piedāvāt. Viņš ir ar lielu pieredzi Eiropas lietās, vadīja Dānijas parlamenta Eiropas lietu komiteju iepriekš, tā kā esmu pārliecināts, ka viņš būs īscils komitejas vicepriekšsēdis uh, eh, atlikušajā mūsu sasaukuma laikā. Kandidāti tam tagad jautāšu. Paldies par ierosinājumu. Kandidātam jautāšu Klaus Larsen Jensen. Vai jūs esat gatavs eh, pieņemt šo kandidatūru? Pieņem. Nu tad eh, aklamācijas kārtā eh, arī iecelsim kolēģi. Sirsnīgi sveicam ar ievēlēšanu un priecājos, ka tagad esam atkal nokomplektēti un esam darbspējīgi. Ceturtais darba kārtības punkts. <clears throat> Turpinām. 12, 2013. gada 14. novembris neviens neiebilst pēc šī protokola apstiprināšana. Labi, apstiprinam. Un tad es pavisam sirsnīgi sveicu mūsu vidū ministru kungu. Ich begrüße ganz. Sirsnīgs sveic Grieķijas veselības ministri. Ar Jādis kungu mums ir daudz kā pārnājumi, redz kolēģi Rota Bērendas kundzi, kas atbild par medicīnas iekārtām, arī Peter Līdz, kas atbild par in vitro diagnostikas ierīcēm, un mums ir uh, tāda procedūra ierasti, ka mēs dosim jums vārdu, jūs varēsiet mm, savu prezentāciju stādīt priekšā, un tad koordinatori varēs uzdot jautājumus. Pirmais jautājuma rauns jūs varēsiet tos atbildēt, un pēc tam atklāsim otro jautājumu raundu. Es domāju, ar to arī savu runu beigšu, un ja jūs, ministra kungs, būsiet gatavs, došu jums vārdu, lūdzu. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Liels paldies! Un paldies visiem eh, deputātiem, kolēģiem, kas šodien ir kopā ar mani. Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, esmu īpaši pagodināts būt jūs visu šodienu Grieķijā uzņemoties Eiropadomas prezidentūru. Un es vēršos pie jums, kā Eiropas struktūras pamats un arī kā pamatiem un arī kā Eiropas tautu vēlms paudējusi. Grieķija uzņēmas prezidentūru piekto reizi kopš 1981. gadā savas iestājas. Šis ir pārējais periods un politiska vide, kuru raksturo īpaši izaicinājumi gan Grieķijai, gan Eiropas Savienībai. Vienotā Eiropa izgāja cauri lieliem pārbaudēm pēdējo gadu laikā, un tas pats attiec arī uz tās pilsoņiem finanšu taupības pasākumi ietekmēja sociālo koheziju, īpaši tajās valstīs, kuras smagi skār krīze. Tā bija manā valstī. Tā izgāja caur tādiem pārbaudījumiem, kādiem nav gājis cauri neviena Eiropas Savienības dalībās kopš otrā pasaules kara. Tad šī krīze pamazām tiek pārvarēta. Grieķija pēc padziļinātas, paildzināts lejupslīdes pamazām tiek pāri ekonomiskai krīzei Tomēr krīze vēl nav beigusies. Bezdarbs vēl ar vienu ir vēsturiski augstos līmeņos dalībvalstīs. Īpaši smagi skar jauniešus, arī manā valstī, un galvenais mērķis ir izaugsme. Un tas viss notiek tikai 4 mēneši pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tas ir vēl papildu faktors, kas ietekmē mūsu prezidentūru. Ir jāapstiprina Eiropas Savienības eh, misija, jānostiprina tā pilsoņu sirdīs. Mums ir eh, jāatbild uz krīzes izaicinājumu, uz palielināto eiroskeptismu. Un eh, mūsu prezidentūras prioritātes nosaka arī uh, Eiropas pilsoņu intereses. Ir četras pamatprioritātes. Pirmkārt, jāstiprina izaugsme un nodarbinātība, jāizveido jaunas darba vietas. Otrakārt, jāpadziļina <clears throat> monetārā un ekonomiskā sabiedrība, nostiprinot eh, eiro un nostiprinot uzticēšanos. Treškārt ir attiecīgi jāpārbauda migrācija un ceturtā prioritāte ir jūras uh, politika, jūrniecības politika. <clears throat> Es pievērsīšos tagad veselības jomā, atzīstot, ka Laba veselība ir ekonomikas un labklājības priekšnoteikums. Mēs strādāsim, lai panāktu uh, progresu daudzās uh, uh, iniciatīvās un izveidotu efektīvākas uh, veselības aizsardzības sistēmas un panākt labu veselību pilsoņiem strādāsim, lai panāktu vienošanos starp Eiropas komisiju, Eiropa domu un Eiropas parlamentu, izveidojot eh, direktīvu par tabaks izstrādājumiem. Tas pats attiec uz klīniskiem mēģinājumiem. Mēs uzskatām, ka tas ir svarīgs instruments klīnisko pētījumu attīstības jomā. Galvenā nozīme šai periodā būs priekšlikumi veselības uh, precēm un in vitro tehnoloģiskajām precēm. Svarīgie priekšlikumi uzlabos slimnieku veselību, veicinot uh, iepriekšējas pārbaudes. Jāuzlabo uzticēšanās uh, gan izmantotāju, gan pakalpojumu sniedzēju vidū. Un jāveicina novatorisms. Medicīnas tehnoloģijas panākumi var sniegt, eh, var virzīt priekšē Eiropas Savienību globālā līmenī un veicināt jaundarbietu izveidi un var arī uzlabot medicīnisko aprūpi. Mēs turpināsim iepriekšējo prezidentūru iesākto darbu un apņemamies panākt progresu šais jautājumos, ja iespējams panākt vienošanos tuvāko mēnešu laikā stiprināsim sadarbību. Jau ir paredzēta pirmā sanāksme padomē ar eh, domājams <clears throat> gaidāmiem labiem rezultātiem. Ir jāizveido attiecīgi instrumenti, kas paredzēti jaunajā vienošanās ietvarā lai jaunie uh, tiesība akti būtu darbā, uh, stātos spēko no jūlija. Š šodien esam paredzējuši sākt dialogu ar uh, <clears throat> panākt mandātu, ar uh, Eiropas uh, diskusijām starp trijām iestādēm. Un rīt ir paredzēts pirmais uh, trialogs un ceram, ka tas būs panāksmes sekmes. Veicināsim caurskatāmību attiecībā uz rēķinu izsniegšanu un kompensāciju sniegšanu. Veicināsim novatorisko zāļu izplatību un stiprināsim pētījumus un attīstību. Tagad runājot par citu tematu, te mums būs četras prioritātes. Pirmkārt, ekonomiskā krīze un medicīnas aprūpe, veselības aprūpe. Apzinoties ekonomisko <clears throat> krīzi un to, kā tā ietekmē pilsoņus, galvenais mūsu skatījumā ir veselības aprūpas sistēma, efektivitāte un ilgspēja. Kā saprotat, mūsu valstī, Grieķijā pēdējo trīs gadu laikā, acīm redzam apsvērumu dēļ, ir liela pieredze. Līdz ar to ja tas ir jāapspriež eh, Eiropas līmenī un nacionāla līmenī. Esmu gatava turpināt šīs diskusijas arī neoficiālajā veselības ministru sanāksmē Atēnās aprīļa beigās. Galvenokārt pievērsīsim uzmanību tam, kā eh, <clears throat> krīzes laikā tika ietekmēts veselības sistēmas, kādas bija reformas un kā tika ietekmēta <clears throat> pakalpojumu kvalitāte un uh, eh, iespēja pacientiem piekļūt šiem pakalpojumiem. Grieķijā mēs īstenojam ambiciozu uh, veselības reformu un esam arī uh, efektivizējuši izdevumu jomu. Un šeit vēlos sacīt, ka Eiropas komisijas uh, īpašā darba grupa sniedza lielu ieguldījumu šajā jomā Grieķijā. Tagad eh, notiek diskusijas par eh, pirmā līmeņa veselības aprūpas sistēmu, un līdztekus tam tiek skatītās īpašās uh, pacientu grupas. Šo piekdienu uh, Grieķijas parlamentā ir gaidām diskusija par šiem tematiem. Arī citās dalībvalstīs ir notikušas līdzīgas reformas. Mums ir arī veiksmes stāstu paraugi. Mēs vēlamies, lai eh, mācības tiktu novērtētas, lai būtu informācija par labākās prakses paraugiem un eh, tiktu izveidot eh, ideālā pasākumu pakotne krīzes pārvarēšanai. Mēs virzīsim tālāk padomas secinājumos pausto informāciju tālāk migrācija un valsts veselības sistēma. Mūsu mērķis ir šīs lietas virzīt kā uh, mūsu darbības kodolu. Jā, dažas valstis smagāk tiek skartas no migrācijas plūsmu puses, uh, jo šīs valsts atrodas uz ārējām Eiropas Savienības robežām, taču uh, slimības nepazīst robežas. Mūsu galvenais mērķis ir solidaritāte un uh, <clears throat> šo cilvēku vienlīdzīgs ar līdz padalību valstīm. Mēs skatīsim, kā migrācijas plūsmas ietekmē ves, uh, slimību izplatību un kā varētu panākt uh, veiksmīgu sadarbību šī kopīgā izaicinājuma risināšanai. Tālāk eh, pārtika un eh, fiziskās aktivitātes. Mūsu mērķis ir izcelt eh, veselīgas pārtikas un fizisko aktivitāšu nozīmi gan no, no bērna kājas līdz pat mūža beigām, kā veselības uzlabošanas veidu. 25. un 26. februārī notiks ministru sanāksme par šiem jautājumiem. Ceturtkārt, e-veselība. Mēs īpaši uzsversim novatorismu un elektronisko veselības sistēmu izmantošanu. Tā veselības sistēmas kļūs efektīvāks un ilgspējīgāks. E-veselība 2014 ziņojums būs mūsu, 2013 e, būs mūsu e, īstenošanas mērķis lai uzlabotu veselības sistēmu, uzlab, veicinātu veselības sistēmas, ekonomisko izaugsmi un jaunas darba vietas. Paldies par uzmanību. Paldies, ministra kungs. Mēs redzam, ka pietiks darāmā nākamajās nedēļās un mēnešos. Esam tādā fāzē, kad mēs vēl sanāksim uz sēdēm līdz lieldienām, tātad īs laiks trialogu īstenošanai e, būs diezgan saspringts laikposms, bet e, to, tos darbus, kurus esam sākuši, gribam arī saprātīgi novest līdz nobeigumam, un es domāju, ka mums tas arī varētu izdoties. Sāksim ar koordinatoru. Raundu pirmais uzstāsies Pēters Līs, pēc tam Dakmāra Rotberens. Paldies, priekšsēd, paldies, padoms, priekšsēd Žakungs eh, par jūsu prezentāciju un jūsu darbu. Mums jau bija iespēja eh, pārunāt īsi, un man šķiet, jūs ar lielu dinamiku ķerties pie padoms Eh, eh, prezidentūras darbu. Eh, divas lietas gribētu pieminēt. Jūs teicāt, ka krīze ir tā kā nedaudz jau pārvarēta, un ir arī skaitļi un fakti, kas to, par to liecina. Grieķijai ir struktūrāls budžeta pārpalikums. Tātad, ja mēs reiķinām budžeta saldo mīnus um, parāda apkalpošanu, ASV sapņot par šādu situāciju, un tas ir norādījums uz to, uh, ka, e, ka visi tie, kas teica, ka tas nevar labi beigties Grieķijai, ir jāatsakās no eiro, viņiem nebija taisnība. Paldies par jūsu darbu. Mēs zinām, ka tas saistīts ar lieliem upuriem un grūtībām, bet tas tagad ir arī panākums un pazīme tam, ka e, šī solidaritāte, e, ko citi ir izrādījuši Grieķijai, nav bijusi veltīgi. Kā jūs strādājat ar reformām veselības jomā? Uh, Mums pirms dažiem gadiem bija uh, um, uh, informācija, ka uh, ļoti maz ģenerisko, um, ļoti daudz šīs dārgie oriģināla zāles, oriģināla medikamenti tiek izmantot Grieķijā. Kāda ir situācija ar to man interesētu? Un tad otrs ir pa medicīnas. Uh, ierīcēm un in vitro diagnostiku. Jūs esat ļoti angažēts, un es tiešām vēltos, ka dalībvalsts jums dot mandātu trialogam, tad mēs pirms Eiropas vēlēšanām vēl varētu um, uh, pacienti interesēs un uh, rūpniecības interesēs to pabeigt šo darbu, bet ja tas neizdosies, tad es lūgtu to, ko mēs plenārsēdē uh, apstiprinājām, uh, ņemt vērā, uh, definējot uh, padomas pozīciju. Uh, Eh, eh, es ceru, ka eh, ministra padomu to varētu akceptēt. Un attiec, attiecībā uz informēto piekrišanu A pārbaudēs, mēs runājam par to arī ASV ļoti kritisks diskusijas par to, vai tas ir labi, ka bez konsultācijām internetā A tests tiek um, veikts un ir arī ne tikai Eiropas parlaments nobežies, ka, ja tas netiek labi regulēts, tad tas cilvēkiem drīzāk kaitē nekā uh, dod kādu labumu. Paldies. Rota Bērenda. Paldies. Paldies, Georgiādis kungs un uh, padomas priekšsādātāji. Es tiešām abrīnoju to, ko jums ir izdevies izdarīt savā valstī, tīpaši veselības aprūpas nozarē tā patiešām ir grūta joma, un mēs ar Līsas kungu zinām, cik daudz cilvēku ir cietuši pēdējos gados, un veselības aprūpas joma parasti ir tā, kas visvairāk skar uh, mazaizsargātos cilvēkus, cilvēkus ar vāju veselību, cilvēkus, kur ģimenes locekļi cieši no veselības problēmām. Uh, Un tādēļ ir svarīgi, lai veselības aprūpas nozara būtu tāda, kas eh, sasniedz tos cilvēkus, kam tas visvairāk ir vajadzīgs. Un es zinu, ka daudz kas ir sasniegts tieši pateicoties jums un jūsu valdībai. Bet, protams, ir iespējami vēl tālāk uzlabojumi. Bet tā kā jūs runājat par to, ka laba veselība ir priekšnosacījums sabiedrības funkcionēšanai, es domāju, ka e, šāda tēze būtu jāpatur prātā visās dalību valstīs. E, līgumā ir teikts, ka mums būtu jānodrošina salīdzinoši e, vienā nosacījuma attiecībā uz tiem cilvēkiem, kam nepieciešams atbalsts. Es domāju, ka Grieķija, Grieķijas sabiedrība būtu daudz labākā situācijā, ja tās valsts, kas eh, paņēma iepriekš eh, naudu no Grieķijas kredītos, šos kredītus atmaksātu, tīpaši arī mana valsts. Bet, nu, tas ir tāds tīri personisks dabas komentārs. Es ļoti ceru, ka jūsu valdībai, jaunajai valdībai izdosies atgādināt parādniekiem par parādu saistībām, kas tika uzņemtas jau sen. Eh, tālāk, kas attiecās uz medicīnas iekārtām. Mums ir steidzami jāatrod risinājums. Es zinu, ka dažas dalība valsts uh, nav īpaši dedzīgas atrisināt šo situāciju, un patiesībā tās, kas ir visatturīgākās, ir eh, ļoti dedzīgas virzīt uz priekšu farmakoloģijas likumdošanu. Bet man ir tas nejaukais uh, raksturs. Man šķiet, ka tas ir tādēļ, ka eh, viņiem eh, acīs visu laiku grozās eiro, cik daudz eiro viņi nopelnīs eh, virzot uz priekšu farmakoloģijas likumdošanu. Varbūt politiski tā ir nekorekta piezīme, bet es domāju, ka tur ir arī zinām daļa taisnības, jo ar tādu pašu negribīgumu ko viņas eh, izrādīja attiecībā uz medicīnas iekārtām, eh, tikpat liela dedzība tika izrādīta virzot uz priekšu farmakoloģijas likumdošanu. Šķiet, ka mums vajadzētu pārtraukt šo naudas pārnesi eh, un nodrošināt, lai likumdošana tiktu virzīta vienlīdz ātri visās jomās. Protams, eh, farmakoloģijas uzraudzības likumdošana ir svarīga, bet tā nav svarīgāka par citām. Tālāk, Lietuvas prezidentūra bija ļoti ambicioza, bet varbūt viņi bija pārāk labi un jauki pret uh, pārējām dalībvalstīm. Es ceru, ka jūs nebūsiet tik jauki. Un Es ļoti ceru, ka jums izdosies uh, izvirzīt, pavirzīt uz priekšu šo darbu kārtību, tajā pat laikā saglabājot mīlestību pret sevi. Ja mēs vēlamies noslēgt darbu pie attiecīgās likumdošanas, tad mums ir jāpabeidz trialogi vismaz februāru vidū, un tad mēs būtu gatavi apspriest otro nodaļu. Uh, vienotā lietošana pārstrāda tālāk eh, paziņotās iestādes un apstiprināšanas sistēmu. Jūs domājat, tās ir nodaļas, kur iespējams panākt vienošanās, un kā jau Līsas kungs teica, kas attiecās uz eh, paziņoto iestāžu sistēmas ķēdi aizvakar. Eiropas kopiena tiesa atkārtoti izdeva nolēmumu pret eh, Finland, tas, tā ir Vācijas paziņotā iestāde, kurai ir pienākums eh, izmaksāt kompensāciju par eh, krūšu implantiem. Es domāju, ka kas vēl dalībvalstīm būtu nepieciešams, lai parādītu, ka esošā iestāžu sistēma nedarbojas. Tālāk, ministra kungs, es gribētu zināt, uh, ja mums būs balsojums plenāra sesijā aprīlī, un tā patiesībā pēdējā iespēja, kādas garantijas mums ir, ka pārējā likumdošanas daļa, ko neesam skatījuši, netiks aizskalota vienkārši prom kanalizācijā, bet ka parlamentām būs iespējams pie tās turpināt strādāt. Varbūt, ka varētu sagatavot padomas deklarāciju kā tādu džentlmenisku vienošanos par to, ka darbs pie šīs likumdošanas turpināsies. Un tas netiks atstāts pašplūsmā. Bet katrā ziņā, kā es teicu, ir nepieciešams pātrināt darbu. Paldies. Tas var nāc. Paldies. Tas bija ļoti jauki. Kolēģi vienmēr ir draudzīga pretī nākoši, kā tādu mēs viņu pazīstam, Rebeka Tailera. Uh, thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, problemātiska alkohola lietošana un uh, atkarība no alkohola noved uh, pie ļoti daudzām smagām hroniskām saslimšanām. Grieķijā uh, ir aplēsts, ka 1,3% vīriešu un 4,6% vīriešu ir uh, atkarīgi no alkohola un atkārtot ir uzsvērt nepieciešamību realizēt integrētu pasākumu kopumu, lai maznātu alkohola nodarīto kaitējumu. Komisija gatavo rīcības plānu, kurš tiks pabeigts jūsu prezidentūras laikā. Kā prezidentūra uh, veidos šo plānu, lai veicinātu to, ka padome uzņemas saistības, lai īstenot šo plānu, jo, protams, tas ir dalībvalstu kompetencē. Paldies! Paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā Nikos Kruzgelos. Liels paldies, ministra kungs, es jums novēlu sekmes šajā ļoti grūtajā tematu lokā veselības temati. Ņemot vērā to, ka mūsu valstī ir milzīgs problēmas, jums jārisina gan Eiropas problēmas, līdztekus tam, kad jāapkaro <laughs> šīs problēmas Grieķijā. Ir 3 miljoni, 30% no Grieķijas iedzīvotājiem ir bez veselības aprūpes, tātad viņiem nav piekļuvis Eiropas. Um, medicīnas veselības aprūpas sistēmu, tas nozīmē, ka vienam miljonam cilvēku nav piekļuvis šai sistēmai, un tie ir cilvēki, kas gadiem ilgi ir strādā, maksājuši savus sociālos nodokļus. Ir palielinājis pacients skaits slimnīcās, jo piecas lielās veselības ir slēgts, nav pietiekoši daudz ārstu, kas strādātu, un pārāk uh, daudz bērni tiek uh, saņem savus. Um, um, viņiem paredzētās infekcijas privātajās iestādēs. Un ir liela problēma, uh, ko mēs Envi šeit zaļie esam uzsveruši, ir medicīnas aprūpas sistēmu izvērtēšanu krīzes periodā un dažādās reformas, to izvērtēšanu. Un tas neatiec tikai uz Grieķiju, Portugālu vai Spāniju, tas attiec arī uz citām valstīm, kurās krīze ir agrāk bieži kā, piemēram, Somijā vai Zviedrijā. Tad mums jāizvērtē reformas un jāiesaist šeit arī pilsoņi. Es nezinu, vai jūs esat paredzējuši īpašu sanāksmi, kas nebūtu tikai padoms ministru vidū, bet arī iesaistot eh, <clears throat> dažādās organizācijas no Eh, iedzīvotāju puses šeit Eiropas parlamentā. Um, dzirdējām informācija, satraucoša informācija no nevalstiskām organizācijām, no uh, pasaules ārsta, piemēram, organizācija. Situācija ir kļuvusi ļaunāka, un tas attiec ne tikai uz valstīm, ko īpaši smagi skārus krīzes, bet arī uz tādām valstīm kā Francija, Beļģija. Tātad eh, tas ir visai Eiropai svarīgs temats. Otra lieta, kas īpaši attiec uz mūsu komiteju. Runa par klimatu pārmaiņām un kā tas ietekmē veselību. Arī mūsu valstī ir paraugi, kā piemēram eh, nīles eh, infekcija un eh, citas līdzīgas slimības, kas saistīts ar klimatu izmaiņām. Un 2015. gadā mājā ir paredzēta liela sanāksme Parīzē, un es ceru, ka Grieķijas prezidentūra organizēs tādu pazāku, pasākumu sasaistošos divus temats - veselība un klimata izmaiņas. Trešais temats saistīts ar migrāciju. Kā jau jūs sacījāt pareizi, solidaritāte ir jābūt migrācijas politikas kodolam, taču ir visādi mīti Un šos mīts, protams, izmanto savās interesēs galēji labie spā, spēki, ka, lūk, migranti ievazā slimības. Vai jūs rīcībā ir līdzīga data? Es esmu nedaudz papētījis šo jautājumu un secināju, ka tas ir mīts. Šis mīts ir vienkārši izplatīts galēji labājo spēku vidū. Uh, ka, lūk, migranti mums ievazā slimības. No otras puses, daudzi migranti, un tā ir tiesa, paliek ārpus veselības aprūpas sistēmām, un vajadzētu piešķirt līdzekļus no Eiropas puses, lai šo problēmu risinātu. Pēdējā laikā Grieķija izmanto šos līdzekļus, piemēram, ir paredzēts, ka migrantiem nonākot Grieķijā jābūt sadarbībai starp eh, slimnīcām, tiek secināts, kādas ir viņu kaitas un kā tās eh, ārstē. Paldies! Paldies, un tagad Janaku Dakes kundze, ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs, apsveic Grieķijas <clears throat> prezidentūru, un es ceru uz ļoti veiksmīgu jūsu prezidentūru, jo zinu, ka jūs noteikti to varēsiet. Gribētu pateikt skaidri saviem kolēģiem. Tātad jūs teicāt, ka Grieķija ir cietusi. Nē, Grieķija cieš joprojām, un Grieķijas tauta cieš. Ekonomika varbūt skaitļos izskatās labi, bet cilvēki joprojām cieš, viņi pārdod savu iedzīvi, lai izdzīvotu. Tā kā nemuļķosim sevi. Valdība, protams, strādā un dara, ko var, bet tauta joprojām cieš. Man šķiet, ka ārsti, kas no Grieķijas brauc uz Londonu, lai uh, atvērtu savas prakses, ir ļoti labi kvalitatīvi un šķiet, ka notiek zinām smadzeņu noplūdi šajā jomā, kas varbūt nav labi Grieķijai. Bet ņemot vērā tās problēmas, kas Grieķijā bijušas pēdējos trīs vai vairāk gadus, kā jūs varēsiet izmantot šo gūto pieredzi savas prezidentūras laikā, paturot prātā to, ka daudzās dalībvalstīs ir ekonomiskas problēmas? Ko jūs darīsiet ar savām reformām? Kā veselības aprūp tiek galā? šajā taupības pasākuma laikā. Vēl jūs pieminējāt imigrāciju no veselības viedokļa. Es zinu, ka Grieķijas robežas um, nav vienmēr drošas un ienāk daudz nelegālo imigrantu, un kā tas ietekmē sabiedrības veselību reģionā. Es zinu, ka, piemēram, apvienotajā karalistē eh, tuberkulozes gadījums skaits pieaug, jo cilvēki, kas iebrauc no valstīm, kur ir tuberkuloze, veicina šīs slimības izplatīšanos. Kādas slimības ir konstatēts Grieķijā un kādas ir problēmas saistīts ar to? Nu, un kā jūs varēsiet pārnest savu pieredzi uz savu prezidentūras darbību. Paldies! Paldies! Un tagad gojas vārdā Jārgis Tusas. Ministra kungs, politika, kuru jūs raksturojāt, kas ir vērsta pret iedzīvotājiem, gadiem ilgi vienot tiek īstenota Eiropas Savienībā, to darīja iepriekšējās valdības, iepriekšējās prezidentūras visās dalībvalstīs. Vēl pirms izrādīja, eh, parādījās kapitaliskās krīzes eh, pirmās pazīmes. Un tas notiek neatkarīgi no tā, vai šīs valsts tiek eh, novērotas, vai tajās ir trojkas īstenotie memoranti, neatkarīgi no valsts deficīta un valsts parāda. Un nu, kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka to pieprasa kapitalistiskā izaugsme, kas pamatojas uz uh, lielo uzņēmumu kopīgo darbību, un monopoli vēl šodien izmanto šo zelta āderi veselības sistēmu. Ir jāsaprot, kam iet cauri Grieķijas vēsturu, pat uh, Grieķijas tautu. Gribu norādīt dažus datus. 2014. gadā budžets ir paredzēts ar milzīgiem samazinājumiem par 19,7% veselības uh, <clears throat> jomā salīdzinot ar 2013. gadu. Un valsts uh, aprūpas sistēmai samazinājums ir par 30%. 32% samazinājums valsts slimnīcās. Un uh, 15% samazinājums valsts izdevumos uh, veselības sistēma, ja, ja pareikināsim kopā, kāda samazinājuma ir bijuši gan veselības uh, sistēmā, gan arī pensiju uh, nodrošinājumā, tad samazinājums ir par 1 miljārdu 850 tūkstošiem eiro. Mēs visi saprotam, ka tā ir milzīga summa, kas milzīgi graus veselības aprūpes eh, sistēmu iedzīvotājiem. Šī politika ir vainīga pie tā, ka uh, vairs nav īstenota profilakse, uh, Uh, veselības uh, aizsardzība darba vietā un nodarbinātiem. Otrais lielais temats, kas mani nodarbina, ir 1, tūkstu, 1 miljons 500 tūkstoši bezdarbi un eh, bezdarbnieku un daudzi citi tūkstoši cilvēku, kas tagad vairs netiek sek no valsts uh, medicīnas sistēmas puses tiek grauti eh, veselības, eh, valsts veselības sistēmas, eh, nodrošinātājs slimnīcas, cent, veselības centri, milzīgi trūkst personāla. Pastāvīgais darbinieks tiek aizst, aizstāts ar pagaidu darbinieku, privāto uzņēmumu pārstāvjiem un tas nelabvēlīgi ietekmē ne tikai darba apstākļus eh, darba ņēmējiem, bet arī šo pakalpojumu kvalitāti. Pēdējo trīs gadu laikā no 9 līdz 27 procentiem pieauga darba ņēmēju nodoklis veselības aprūpas sistēmā. Un vietējie un ārvalstu ražotāji turpina saņemt savas lielās eh, summas par valsts iepirkumu. Un tā teikt, turpināt tikai iepašu valdību, iepriekšē valdību darbību. Nobeigumā gribu uzsvērt, ka pret cilvēkiem vērstā politika attiecībā uz primāro veselības aprūpes sistēmu izpauž ļoti negatīvi. valsts um, veselības aprūpes sistēmas nodrošināšana. Vai tas izpaustos kā tikai pakalpojumu pircējs vai pats uh, pakalpojumu sniedzējs, uh, tam pilnīgi nav nozīmes, jo jebkurā gadījumā no tā cilvēka tikai cieši. Mēs neesam šeit nākuši tikai tāpēc, lai es uzsvērtu smagās sekas, Uh, veselības aprūpas jomā, bet mēs vēlamies arī turpmāk paust savu viedokli. Mēs pieprasām, lai tiku, tiktu izveidota vienota un pilnīgi bezmaksas primārās veselības aprūpas sistēma. Galvenais šeit būtu profilakse un jebkādu spekulatīvo darbību novēršana. Tātad pasākumi ir jāizteno tūlīt pat. Paldies. Paldies par jūsu uh, runu. Mums ir īstenībā arī tulkojums un skaļruni. Tā kā jūs varat arī eh, nedaudz uh, klusāk uzstāties, tas arī ir iespējams, sadzirdēsim jūs tāpat. Um, un Eh, līdz ar to pirmais jautājuma rauds ir eh, iziets, un lūksim tagad ministru atbildēt jautājumus, pēc tam būs otrais jautājuma rauds. Lūdzu, ministru kungs. Es mēģināšu atbildēt pēc iespējas īsāk uz visiem jautājumiem, pateicos visiem kolēģiem par eh, to, ka veltījāt laiku jautājumu uzveidu, uzdošanai. Sāku ar Līzu kunga jautājumu krīze tiek pamazām pārvarēta, un Grieķijai pēdējo gadu laikā ir izdevies panākt tās lietas, eh, par kurām arī es eh, būtu varējis, nebūtu varējis gaidīt, ka tik ātri mums tas izdosies. Taču nedrīkstam aizmirst, ka tas notiek ar milzīgiem Grieķijas iedzīvotāju upuriem. Jums jāzina, ka mums, mēs Grieķijā pēdējo trīs gadu laikā eh, zaudējam apmēram 3% no mūsu ienākumiem salīdzinot ar iepriekšējo laiku. To var viegli pateikt, taču sabiedrībā tas izpauž ļoti smagi. Tātad šīs izmaiņas nenotika bez milzīgiem centieniem. Un atzīstam arī, ka Eiropas sniedz milzīgu atbalstu. Grieķija ir kļuvusi par Eiropas parādu krīzes simbolu, taču Grieķija var kļūt arī par uh, jaunās vēstures lapas puses un jaunās e, Eiropas Savienības virzības simbolu. Un tā tas arī nākotnē būs. Tagad pievēršos jūsu jautājumiem. Runājot par eh, eh, bezrecepšu zālēm, Grieķija ir veikusi milzīgu reformu, esam īstenojuši veselu virkni pasākumu agrāk bija 14%, tagad 22%. Eh, Mūsu mērķis ir panākt apmēram 60% bez recepšu, bez patents zāļu izmantošanu. Tas samazinās eh, cenas, tas būs arī motivācija eh, ārstiem izrakstīt bezpatenta zāles un arī izvēršam kampaņu sabiedrībā, uh, lai cilvēki nejustos apdraudēti no bezpatents zāļu uh, izmantošanas, jo valda maldīgs priekšstats Grieķijas sabiedrība. Tātad skaidrs, ka mēs vēlamies šādi samazināt uh, um, zāļu cēnu un ierobežot izdevumus. Un tagad pievēršoties citam jautājumam, atbildot uz Rota Bērens kundzes jautājumu Mēs uzskatām, ka šis temats ir prioritārs. Mēs vēlamies panākt vienošanos pēc iespējas ātrāk, apzinoties, cik lielas ir viedokļu atšķirības dalībvalstīs par šo jautājumu. Mūsu kopīgais interesēs ir neatstāt šo jautājumu neatrisināt nākotnē. Un mēs uzskatījām ar šo labās gribas Uh, gaisotni. <clears throat> Mēs varam daudz panākt. Runājot par uh, DNA, uh, man ir zināms, ka vēl nav panākts galīgais lēmums. Es, šis jautājums sarežģīts, nevar jums sniegt vēl galīgu atbildi. Rotbērens kundze, es zinu, ka jūs personīgi esat ļoti daudz strādājuši pie šī temata, un es to augstu vērtēju. Es zinu, ka vairākās valstīs eh, pie centienu šo tematu virzīt uz priekšu. Grieķijas prezidentūrai tas ir svarīgs temats. 27. 28. Eh, janvārī un arī 12. februārī būs eh, diskusija par to darba grupā, un es ceru, ka 12. februārī uh, mēs varēsim konkrēti secināt, kādā situācijā mēs esam un cik lielā mērā mums izdevies tuvināt dažādo dalību valstu ieskatus. Mēs pastāvīgi uzturēsim saikni, mēs pilnīgi piekrītam tam, ka tā sistēma, kā tā darbojas šodien ar paziņotēm iestādēm, nedarbojas efektīvi. Un tas mums visiem jāatzīst un jāatrod šis līdzsvars. Uh, starp regulētu un uh, kontrolētu tirgu, kas nodrošina slimnieku veselības uzlabošanos, tas skaidrs ir mūsu galvenais mērķis, tā tas ir no viens puses, un no otras puses līdzsvars nezau, nezaudēt uh, konkurētspēju kā, kādu mēs, kādas garantijas mēs varam sniegt. Jūs jautājums, jūs taču saprotat, ka, uh, lai liela būtu mana labā griba, es nevaru jums tagad solīt kaut kādas garantijas, tas būtu mazliet pārspīlēts. Taču skaidrs, ka sadarbosimies uh, Eiropas sadarbības gaisotni. Tagad runājot par uh, reformām Grieķijā, atļaušos pateikt, uh, tīri no personīgā viedokļa. Šīs eh, reformas nebūtu varējuši notikt tik ātri bez lieliem upuriem. Un eh, arī Raihenberga kunga un īpašās darba grupas centieni sniedz milzīgi ieguldījumu, to vēlamies atzīt. Viņi strādāja ar īstenu dedzību, un viņi strādā mūsu valstī tik dedzīgi, kā tā būtu viņa paša valsts. Atbild Tailers kundzei. Piekrītu, ka profilakse ir galvenais, kā var samazināt uh, slimību izplatību. Un ir jāliek īpaši uzsvars uz jauniešiem, eh, mēģinot viņus eh, nepiesaistīt kā alkoholam. Oktobrī e, valsts politiku darba grupā eh, tika izstrādāt programma nākošajam gadam šai jomā. Vispārēji var sacīt, ka Grieķija nav tā valsts, kurā ir lielākās problēmas ar alkoholismu. Mēs šai ziņā neesam sarakstā eh, augšgalā. Atbilda Hristogilas kungam. Runājot par migrāciju, jūs tai pievērsāties mēs paļaujamies uz Eiropas solidaritāti. Mēs uzskatām, ka ir jāievēr šo cilvēku, cilvēku tiesības, un mēs vispār eh, nevēlamies viņus atstāt neaizsargātus mūsu valstī. Taču, lai Grieķijai tas sanāk, nu arī citām valstīm, kas to geogrāfiskā izvietojuma dēļ uzņem eh, daudz eh, migrantu. Uh, saskars ar lielām problēmām, un mēs uzskatām, ka šīs problēmas nevar izsnākt tikai tajā valstī, eh, kurā ir šīs eh, lielās migrantu plūsmas, bet eh, tas ir visas Eiropas jautājums - cilvēku tiesību aizsardzība. Taču katrai valstī atsevišķi Grieķijai un arī citām nav viegli Eh, šīs problēmas risināt, tāda nepieciešama solidaritāte no citām valstīm. Runājot par slimniekiem, nav tieši tā, kā jūs sakāt. Ir tādi slimnieki, kas ir parādījušies eh, eh, Grieķijā, piemēram, ar tuberkulozi slimie vai malārijas slimie. Un poliomielīts ir īpaši pieaudzis uh, vairojoties, eh, vairāki ienākot eh, migrantiem no Sīrijas. Mēs par to esam brīdinājuši Pasaules veselības informāciju. Eh, mēs viņus tajā nevainojam. Skaidrs, ka viņi veic milzīgu ceļojumus, ka viņi ir noguruši, dodas cauri daudzām valstīm, kur varbūt ir kādas epidēmijas. Un skaidrs, ka viņi ir novājināti un viņiem arī ir risks saslimt ar šo slimību. Taču Eiropas Savienībai šī parādība ir pareizi jārisina, jo šādu slimību izplatība Grieķijā tās jau 30, 40 gadus ir jau pazudušas, taču slimība izplatība e, neskar tikai Grieķiju, tās ir draudz arī visai Eiropai. Tā tad Grieķijas prezidentūrai šis temats ir ļoti svarīgs. Mēs uzskatām, ka e, veselības aprūpas pakalpojums sniegšana pēdējo desmit gadu laikā ir izmaksājis miljoniem eiro. Tā tad ir ļoti smagi ietekmējusi arī mūsu ekonomiku. Katrs eiro taču ir mm, mūsu ekonomikas sastāvdaļa. Un līdz ar to rodas eh, iespējas sabiedrībā, ka par īpaši nabadzīgajiem jāmaksā tiem, kas ir snieguši ieguldījumu veselības sistēmas uh, aprūpē. Tātad mums uh, šī lieta ir jāapkaro arī politiski apsvērumdēļ. Runājot par um, uh, injekcijām. Mm, nav potēšanās trūkums Grieķijā. Mēs atbilstam Uh, vidējiem rādītājiem e Eiropa un uh, krīzes, uh, krīzes iespējā potēšanās bērniem nav samazinājusies. Tad, kad pagājuši gadu bija problēma, tad mēs vēl veltījām tam 30 miljonu eiro. Runājot par veselību un klimata izmaiņām, par saikni starp šiem diviem aspektiem, šis temats ir ļoti interesants. Uh, protams, būtu vērts eh, to <clears throat> skatīt eh, Grieķijas pretendžu laikā, bet gan nekas konkrēts nav paredzēts. Jāsaka, ka uh, klimata izmaiņas Grieķiju ir ietekmējuši pozitīvi, mums uh, uh, vasaras ir kļuvušas mazāk karsts un ziemas mazāk augstas, taču šis temats arī mums ir svarīgs. Jūs arī pieminējāt, ka būtu labi iz, uh, kaut ko um, panākt uh, eh, un izveidot, piemēram, sanāksmes starp piedzīvotājiem un augstāk līmeņu lēmumu pieņēmējiem. Nekas konkrēts nav paredzēts, taču tas būtu interesanti. Jūs pamatot norādot visu to krīzi. Taču šis, eh, šī informācija, ka trījiem miljoniem grieķu nav piekļuvis veselības sistēmai, šī informācija nav precīza. Visiem grieķiem ir piekļuve eh, veselības sistēmai. Nav kādas slimnīcas, kas cilvēku padzīs, eh, kas ir slims tāpēc vien, ka viņam viņš nav maksājis. Taču ir cilvēkam nav piekļuvis primārai veselības aprūpei piemēram, eh, primārās veselības sistēmas reformas ietvaros, vēlamos izveidot tādu sistēmu, kad piekļuva būtu pilnīgi visiem, neatkarīgi no tā, vai slimniekam ir veselības apdrošināšana vai nē. Janna Kudēkis kundzei atbildu. Man jāsaka, arī man ir daudz draugu uh, ārstu vidū, pirms vēl kļuva par veselības ministru. Grieķijā ļoti daudz uh, ārstu, 75 uh, eh, tūkstoši ārstu ir Eh, Grieķijā tas ir eh, ļoti daudz īpatsvars. Ir daudz cilvēku Grieķijā, kas vēlas, vēlas kļūt par ārsti. Lai mēs viņus visus izmantotu, tad pilnīgi visiem vajadzētu saslimt. Nu, labi ideja tā gan nebūtu. Tā tad daži labi ārsti atrod darbu arī ārpus Grieķijas. Tas, ka šie cilvēki atrod darbu apvienotā karalistī, nekas ļauns nav. Gluži nu, otrādi pēc uh, uh, ilgāka laika, ko viņi pavadījuši darbā kādā ārvalstī, viņi atgriežas Grieķijā un viņi atgriežas mūsu veselības sistēmā ar uh, plašu pieredzi. Mēs esam eiropieši, un tā ideja par to, ka varētu izmantot uh, darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, ir laba. Tas mani neuztrauc. Vēl es vēlos sacīt, ka. Uh, krīzes uh, ietekmē īstenoto reformu gaismā Jā, pareizi teicāt, cilvēki no tā cieš. Jā, viņi arī tagad cieš, tas ciešanas vēl nav beigušās. Taču Grieķija ir piedzīvot tik milzīgu krīzi, ka tā doma, ka mēs to būtu varējuši pārvarēt eh, tīri vienas minūtes laikā, nevienam neciešot, tā būtu tikai ilūzija. Es domāju, ka mūsu valdība strādā ļoti nopietni, lai krīze tiktu pārvarēt pēc iespējas īsākā laikā. Mēs darām visu, visu, kas ir mūsu spēkos, taču negaidiet no mums brīnumus. Mēs darām visu, ko varam un domājam uz pareizā ceļa. Atbildu Tursas kungam. Kolēģi kungs, es saprotu, ka mūsu vidū valda milzīgas ideoloģiskās atšķirības, taču es atkārt jums teikšu. Ne tikai jūs, bet arī mēs visi Eh, bieži vien koncentrējamies uz e, Eiropas eh, Savienības trūkumiem. Skaidrs, ka viņai ir problēmas, taču mēs aizmirstam lielo kopainu. Eiropas Savienība vēl ar vienu ir labākā vieta, kur kāds vispār jebkad varētu dzīvot. Tā vēl ar vienu ir teritorija, kur tiek ievērotas cilvēku tiesības. Tā ir vieta, kur vairums cilvēku dzīvo labklājībā, kur valda miers ar vien vainojot Eiropu un to mālējot mel, melnāku kā pašu vēlnu, mēs neko daudz nepanākam. Tas it kā nolīdzina līdz ar zemi daudzu desmitgadu laikā veikto daudzu pauģu darbu. Kolēģi kungs, es gribu sacīt, gan jūsu partija, gan daudzi citi Grieķie zināja, ka Grieķijā gadu, daudzus gadus tik tērēt, tērēt trīskārši līdzekļi veselības sistēmai. Tas vienkārši bija izšķēdības paraugs, un daudzi vienkārši no tā tikai guva labumu. Es neteicu goja konkrēti jūsu partijai, es vienkārši teicu daudz citu, kas bija saistīta ar veselības sistēmu. Tagad mēs esam samazinājuši izdevumus mūsu budžetā, un tieši šai ziņā ir notikušas lielas reformas. Mēs esam samazinājuši budžetu, eh, lielā mērā mums nesali, nesama, nepamazinot um, veselības aprūpi. Es varētu teikt, ka šodien eh, mūsu uh, slimnīca darbojas pat labāk nekā agrāk, kaut arī to līdzekļi ir uh, samazinājuši par vienu trešdaļu. Nu, nes, neskatīsim visu tik tumšā gaisamā. Un kā jau iepriekš teicu Hristogilis kungam, primārās veselības aprūpes mērķis mūsu skatījumā ir panākt to, lai visiem pilsoņiem būtu piekļuva veselības aprūpes sistēmai neatkarīgi no viņa veselības aprūpšanāšanas. Paldies! Paldies, ministra kungs. Tagad otrais jautājums rauc. Nolasīšu tos, kas ir pieteikšies, lai nevienu neaizmirstu. Kolēģi Pītale, dann die Kollegin Estrella, Kumuzakos, Kollege, dann äh, der Kollege Schlüter, die Kollegin Hipner. Rebecca Taylor nochmal. Dann äh, nochmal der Kollege Bokosch. Habe ich jemanden vergessen? Vai es kādu piemirs? Laikam nepiemirs nevienu. Mums ir arī uh, filmētāja komanda. Nebrīnaties, Polsat, poļu uh, filmētāji, kas, uh, kurus ir atvedus kolēģi Hībnere. Un tagad otrais jautājums raudas. Sāksim ar kolēģi Pēterli. Lūdzu. Peter. Najprej bom rad čestitav. Ministra kungs, vispirms es gribētu apsveikt jūs un jūsu valdību par to, ka ekonomika uzrāda pozitīvas izaugsmas eh, pazīmes. Tā kā esmu īpašās deputātu grupas loceklis, kur cīnās pret eh, vēzi, uh, Man bija prieks, ka jūs runājāt par veselības aprūpes sistēmas efektivitāti. Man ir trīs jautājumi. Kur un kā Eiropa varētu dot pievienoto vērtību attiecībā uz veselības aprūpi? Otrkārt, kādas ir galvenie Grieķijas reformas stratēģijas elementi? Gribu zināt, ko jūs darīsiet, lai uzlabotu veselības aprūpas pasākumu iedarbīgumu un efektivitāti krīze it īpaši liek mums fokusēties uz racionālu līdzekļu izmantošanu un ko Grieķija darīs cīņā pret vēzi. Paldies! Paldies! Tagad kolēģe Strēla lūdzu. Obrigada, senhor presidente. Kalimera, senhor ministro. Eu sou. Paldies, priekšsēd un Kalimera, ministra kungs. Esmu Portugālieta un ar dziļu interesi e, sekoju situācijas attīstībai Grieķijā. Gribētu paust savu solidaritāti ar Grieķu tautu, kas ir tik smagi cietusi pateicoties taupības programmai. Tāpat kā arī portugāļi. Vēl jums arī visu to labāko jūsu prezidentūras darba ministra kungs. Izskanēja jau, ka viena no jūsu prezidentūras prioritātēm esot veselības aprūpas sistēmas efektīvāka, ilgspējīgāka, tātad eh, pārveida šādā virzienā un iedzīvotāju veselības uzlabošana. Man interesētu, kādus konkrētus pasākumus Grieķijas uh, prezidentūra grasās piedāvāt, kā jūs grasties šos mēģus panākt. Man tas interesē īpaši tādēļ, ka es biju Eiropas parlamenta referente ziņojumam eh, ar nosaukumu Solidaritāte veselības aprūpas sistēmā Uh, kas bija vērsts uz uh, uh, nelīdzsver maznāšanu veselības aprūpas sistēmai. Jūs teicāt, ka Eiropas Savienībā visiem pilsoņiem esot piekļuvi veselības aprūpas sistēmai, taču mēs zinām, ka krīze ir Grieķijas veselības aprūpas sistēma kā arī Portugāls un citu valstu veselības aprūpas sistēmas skārusi, un rezultātā vairāk cilvēki ir izslēgti no šīs sistēmas e, ekonomiskā apstākļa dēļ, tādēļ, ka, piemēram, dažos gadījumos viņi pelna 30% mazāk vai pat vēl mazāk e, ir viņa ienākumi, un līdz ar to viņiem nav vairs šīs piekļuvas veselības aprūpas sistēmai, medicīniskai aprūpē. Komisija 2011. gadā e, publicēja datus, kas liecina, ka 3-4% Eiropas iedzīvotāju neizmanto veselības aprūpas sistēmu, izmaksas, va, izmaksu ģeogrāfiskā eh, attāluma vai gaidīšanas dēļ, un tas skar it īpaši sievietes. Eh, šo ekonomisko sarežģījumu dēļ, mm, ar kuriem pilsoņi saskarās, eh, ir daudz uh, problēmas uh, cilvēku veselībai. Un tagad man būtu tāds jautājums padoms priekšsēžu kungs. Kā Grieķijas uh, prezidentūra grasās cīnīties pret šīm tendencēm, šo nevienlīdzību Eiropas veselības aprūpas sistēmā mazināt? Paldies. Nākamais runātājs kolēģis Kumucakos. Thank you, Mr. Chairman, and I hope I have the, the same Paldies, priekšsēdētāji, un es ceru, ka jūs dosiet man tikpat daudz laika uzstāties kā kolēģiem no GOE grupas. Kungs, esat sveicināti Eiropas parlamentā, esat sveicināti vides eh, komiteja. Šai komiteja ir īpaši tehnoloģiskā zināšana eh, saistībā ar tiem tematiem, kas ir jūsu pārziņā, jo īpaši saistībā ar veselību. Novēlu jums sekmes prezidentūra. Šī ir prasīga prezidentūra, no vienas puses tāpēc, ka tā sakrīt ar pēdējiem soļiem, tāpēc jo īpaši smagākajiem soļiem pārvarot krīzi gan Eiropā, gan Grieķijā, gan arī no otras puses, tāpēc, ka ir gaidāms Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tātad prezidentūras eh, rīcībā ir tikai 3-4 mēneši, līdz ar to eh, darba apjoms būs milzīgs. Es nepieminēšu tos temats, kurus kā ar citi kolēģi attiecībā uz jūsu uh, likumdošanas darbu. Tomēr, ņemot vērā Eiropas parlamenta gadamās vēlēšanas un īpaši jūtīgo politisko laiku, uh, kur uh, laikā Grieķija ir jāizsno savus darbs, es vēlos atgriezties un pieminēt vēlreiz Grieķijas prezidentūras prioritāti. Tas attiec uz uh, diviem tematiem, kas ir vitāli svarīgi pilsoņiem - imigrācija un veselība. Esam mm, pelnījuši, esam gatavi uzteikt Grieķiju, ka tā šī šos temats ir sasaistījusi <sighs> jo īpašajā politiski ļoti jutīgajā brīdī. Imigrācija šaubnā par to uh, izdara milzīgu spiedienu uz jau tā uh, noslogotajām veselības sistēmām, īpaši Eiropas dienvidu valstīs. Taču risinājums nav, protams, šo daudz cietušo cilvēku izslēgšanu no sistēmas. Tomēr Mēs nevaram arī pievērt acis uz īsteno situāciju. Risinājums nav bezdarbība. Mēs nevaram palikt pie šodienas situācijas, ignorēt problēmu. Tāt ir nepieciešams eiropeisks solidārs risinājums. Jūs pavarat durvis uz šīm diskusijām kā prezidentūru un pareiz darāt. Vai mēs varam paredzēt kaut kādu veidu vienošanos par politiska rakstura tekstu. Vai varam gadīt kādu ietvaru, kā šī ļoti sarežģītā problēma var tikt risināt Eiropas līmenī? Skaidrs, ka priekšdarbi vēl nav veikti, taču būtu ļoti vērtīgi, ļoti svarīgi ārpus šīm diskusijām, ja jums ir izdevies šo tematu iesniegt, eh, iekļaut savās prioritātēs, ja prezidentūras beigās mēs eh, ar eh, ja, jaunajam parlamentu sasaukumam un komisijai jau būtu snieguši kaut kādus pamatus eh, šim risinājumam. Paldies. Nākošais runātājs Karls Līters, lūdzu. Tak, herr ordförande, välkommen, herr minister. Paldies priekšsēdus, sirsnīgi sveicam, ministra kungs. Vai es labāk turpināšu varbūt angļu valodu? Jums ir daudz ārsta, tomēr Zviedrijā jums ir uh, liels uh, eh, eh, medmāsiņu trūkums, bet uh, mums eh, Zviedrijā, tā kā viņas ļoti labprāt šeit eh, pieņem pie sev Zviedrijā. Jā, jūs runājat par veselības jautājumiem, un mēs eh, gatavamies pieņemt jauno tabakas direktīvu, un cīnoties pret tabaku pie sevi mājas, jūs varētu daudz ko, problēmas atrisināt, bet arī gādājot pie sevis Grieķijā, bet arī gādājot par to, lai šī direktīva tikt visās valstīs prienācīgi dir, um, um, implementēta. Un tad par ķimiskām uh, Eh, vielām bisfenolu un citām ķīmiskām vielām. Vai esat iecerējuši kādas iniciatīvas šajā jautājumā savas prezidentūras laikā? Tas varētu būt ļoti e, labi, ja jūs varētu izdarīt e, eh, spiedienas komisiju šajā jautājumā. Tas ir novērtēts pa zemu un ir ilgs laiks e, e, paiet no brīža, kad cilvēks e, ir pakļauts šo ķīmisko vielu ietekmē un to iedarbībai. Tad par alkoholu. Mēs tagad runājam par alkoholu stratēģiju un dēļu pasākumi, pa kuriem mēs varētu runāt, ir, piemēram, um, uzrakst uz alkohola, kas ir pārdošanā. Nav labi zināms par alkohola saikni ar uh, uh, vēzi, kā arī ļoti uh, augstais kaloriju līmenis alkoholā nav plaši zināms. Ko jūs domājat par to, ka kādiem uzrakstiem vajadzētu būt uz uh, pārdošumā esošā alkohola uzrak, uh, teiksim, uh, etiķetēm? Un visbeidzot, Mēs runājam par zāļu izmaksām, jūs pats to pieminējāt. Protams, ir iespēja uh, ieviest obligāto licencēšanu. Uh, Grieķijā tas ir dažos gadījumos ticis diskutēts. Uh, kā inovatīvs modelis, eh, kas varētu aizstāt patents, kas ir ļoti dārgi. Un līdz ar to patiesībā daudziem cilvēkiem nav piekļuvu medikamentiem, kas jau eksistē, jo valsts nevar atļauties tos finansēt. Vai jūs esat diskutējuši vai gatavojaties varbūt diskutēt eh, tādu inovatīvu mehānismu ieviešanu, kur eh, inovācijas, zāļu inovācijas saņem vienreizēju maksājumu? Un tik līdz kaut kas ir izgudrots, jūs maksājat par šo cenu, eh, turīgas valsts, eh, nabadzīgas valsts, Āfrikā, vien, kur viņas varētu piekļūt, eh, un viņiem nav jāgaida 20 gadus, kamēr parādās tirgu ģeneriskās zāles. Vai esat par to runāju, domājuši, ko jūs par to domājat? Paldies, nākamā Jolanta Hībner. Paldies, gribētu sveikt ministru kungu un uh, bija tiešām eh, ļoti iedvesmojuši tas, ko jūs teicāt par eh, Eiropas solidaritāti, un tas patiešām ir eh, ļoti svarīgi, og, lai mēs par to vienmēr atcerētos. Bet gribēju parunāt par tēmu, ko jūs pieminējāt, bet man šķiet, ka tas bija tikai tā garām ejoši elementi. Uh, un jūs nerunājāt konkrēti par to, ko jūs esat iecerējis attiecībā uz tādas programmas īstenošanu, kas veicinātu Eiropas eh, šo um, apstākļu izlīdzināšanu, lai tie cilvēki, kas dzīvo ilgāk, piemēram, varētu cerēt arī uz pienācīgu veselības aprūpi, tad uz šo paudžu solidaritāti, un vai jums ir kaut kāds skatījums attiecībā uz uh, veselības aprūpas sistēmu konkrētās valstīs, un ļoti svarīgi, lai jūs um, runātu par jau esošajām programmām saistībā ar to, ka uh, vai uh, valstis, piemēram, paredz ierosināt Eiropā izveidot bāzes programmu, kas varētu tikt īstenota visās valstīs. Uh, jo Piemēram, ir valsts, kurā ir vairāk līdzekļu, kur ir vairāk iespēju nodrošināt veselības aprūpi, lai tur noteikti ir lielākas iespējas, bet tad šī bāze ir uh, plašāka. Bet, lai būtu nepieciešamais pamats, lai mēs nerunātu Šveices programmu, uh, Zviedrijas programmu, Grieķijas programmu, Vācijas programmu, bet lai tā būtu tiešām Eiropas programma un tad uz šīs Eiropas programmas bāzes mēs attiecīgi varētu realizēt konkrēts pasākums, kas attiecās uz konkrētu dalību valstu. Paldies! Vielen Dank, dann noch eine Nachfrage. Paldies, Rebeka Tēlere, vēlreiz gribēju ko jautāt. Thank you, Chair. I'm asking this question on Paldies, priekšsēdētāji, uzdod šo jautājumu savu kolēģi Kris Dēvis uh, vārdā. Es gribēju uh, jautāt par gaisa kvalitāti un uh, tā eh, saistību ar respiratāro saslimšanu problēmām un sirds un asinsvadu saslimšanām. Šorīt no rīta es dzirdēju par BMG veikto pētījumu piecās Eiropas valstīs, kur tika apsakot 100 tūkstoši cilvēku un tika pierādīta saiknes starp gaisa piesārņojumu un um, infarkta draudiem. Un, principā, eh, šajā pētījumā tika konstatēts, ka esošās normas par gaisa kvalitāti Tātad tur ir paredzēti noteikti piesārņojuma limiti, pat tas var veicināt sirds saslimšanu. Jautājums, vai Grieķijas prezidentūra ir iecerējusi skatīt jautājumu par gaisa kvalitāti, jo mēs saprotam, ka valsts izrāda pretestību pret striktāku noteikumu noteikšanu. Paldies! Un vispēcot došu vārdu Lajusam Bokraškungam lūdzu. Schön, Herr. Paldies, priekšsēdētāj. Godātais ministra kungs gribētu pievienoties tiem, kuri pauda solidaritāti ar Grieķijas tautu, ciešot līdzi eh, viņu ciešanām, jo Grieķijas tauta joprojām ciešas, šeit es piekrītu saviem kolēģiem, bet tāpat laikā vajadzētu apzināties un saprast, kādēļ Grieķijas tauta cieš. Dažreiz tiek jaukta saslimšana ar ārstēšanu. Ne jau zāles, ne jau ārstēšana ir atbildīgs par slimību. Ja tā nebūtu tā pakotne, ko prasīja Trojka un Eiropas Savienība, tad Grieķija būtu bankrotējusi un tā būtu zaudējis ne tikai 25% no IKP, bet 50% no IKP. Tādēļ es domāju, ka komitejā, kurā ir ļoti daudz ārstu, mums vajadzētu saprast šo atšķirību starp saslimšanu un ārstēšanu. Bet, protams, solidaritātes jautājums paliek atvērts. Trīs īsi jautājumi. Viens ir par sadarbību ar Turciju. Grieķija atrodas ļoti tuvu Turcijai, un tā nav citas izvēles, kā tikai sadarboties daudzos jautājumos, ieskaitot arī sabiedrības veselības jautājumu un imigrāciju. Un es gribēju uzzināt, kā Grieķija varētu palīdzēt Turcijai un arī otrādi. Otrs ir jautājums par Sīrijas traģēdējas šo ietekmi, jo man šķiet, ka ir kauns visai Eiropas Savienībai, ka mēs nespējam Sīrijas bēgļiem palīdzēt vairāk nekā mēs to darām. Tādēļ, ka trūkst politiskā risinājuma šajā bēgļu krīzes situācijā, man šķiet, ka Eiropas Savienībai būtu jādara vairāk, lai atvieglotu Sīrijas eh, bēgļu ciešanas un lai um, likvidētu epidēmijas draudus. Tā kā es gribētu dzirdēt jūs iecerēto šajā jautājumā. Un visbeidzot, jūs pamatot pieminējāt ārstu aizplūšanu no Grieķijas, bet tā nav tikai un vienīgi Grieķijas problēma. Tā ir problēma Rumānijā, Bulgārijā. Tās ir ļoti nabadzīgas Eiropas Savienības valstis, uh, un mēs redzam, ka notiek liela mēroga emigrācija uz Zviedriju, apvienoto karalisti, citām bagātajām valstīm, kur atalgojuma līmenis ir daudz, daudz lielāks nekā mans iepriekš pieminētajās valstīs. Vai jūs esat paredzējuši kādu ģenerālu plānu, kā dabūt atpakaļ savās mājās Grieķijas, Rumānijas un Bulgārijas ārstus. Paldies! Paldies, Bokrošs kungs! Un tagad dosim vārdu ministram, otram atbilžu raundam. Paldies, priekšsēdētāji, sākšu ar Pēterlis kunga jautājumiem. Liels paldies par jūsu jautājumiem. Ziniet, Grieķijā esam izveidojuši sadarbības programmu ar Task Force, ar darba programmu mēs to saucam par veselību darbībā esam to, no, būtu labi to nosūtīt visiem šīs komitejas locekļiem. Tas ir paraugs Eiropas solidaritātei. Var parādīt, kā, š, kādā jomā viena valsts var palīdzēt otrai. Tur jūs redzat vairākas reformas, kas jau ir sākušās, un citas, kas ir paredzētas konkrētā darba grafikā. Un redzams, ka eksperti no kādas valsts palīdz citas valsts ekspertiem. Runājot par komucāku Komucakus kunga imigrācijas e, problēmu, pieminēto imigrācijas problēmu. Mm, Te mums, protams, ir nepieciešama solidaritāte. Te, protams, var darīt, dalīt valstis e, starp tām valstīm, kas saņem šos lielos e, migrācijas viļņus, tomēr tie ir jāsadala par citām valstīm. Uh, Te mums jāsacina, kā krīzes apstākļos Eiropas solidaritāte darbībā var, paredz, var palīdzēt kādai valstī, tādai kā Grieķijai, doties priekšā. Un runājot par slimniekiem, eh, par viņu piekļuvi eh, veselības aprūpas sistēmai, konkrēti par vēža slimniekiem. Es nevarētu teikt, ka eh, atainot Grieķijas sistēmu rožainā gaismā, taču Uh, lielā mērā vēža slimnieks saņem savas zāles uh, neatkar, um, par brīvu, taču, protams, tas ir diezgan sarežģīti. Pievēršos Estelas kundzes sazītājiem. Bon dia, saku jums, portugāļu valoda, jūs jau saprotat ka mēs šai, šo triju gadu krīzes periodā uh, Mm, Grieķijā un Portugālē piedzīvojam līdzīgas problēmas, jo tieši mūsu valsts krīze skāra smagāk, un tā mēs mēģinam risināt problēmas kopīgi. Man jāsaka, ka nevienlīdzība veselības jomā ir milzīga problēma. Rīt šeit uzstāšos īpašā <clears throat> konferencē, kas veltīta nevienlīdzībai Eh, Maikla Mārmorta gadījuma eh, vadībā tiek izveidots īpašs tīkls eh, <clears throat> starp Eiropas Savienības dienvidu valstīm, lai risinātu kopīgās problēmas veselības jomā. Mēs pievērsīsimies praktiskiem jautājumiem, lai samazinot šo nevienlīdzību. Piemēram, mēs esam izveidojuši tā saucamo voucheru primārās veselības aprūpas nodrošināšanai. Tiek sniegti, sniegti primāras veselības aprūpas pakalpojumi cilvēkiem, kam ir ļoti zemi ienākumi. <clears throat> Tieši tāpēc, lai viņi nebūtu atstumt no šīs sistēmas, kurā ieguldījumi lielāk var sniegt cilvēki ar lielākiem ienākumiem. Un šai ziņā mēs sadarbojamies ar Pasaules veselības organizāciju, lai gūtu uh, informāciju, kā mēs varētu izveidot minimālo veselības aprūpes uh, pakalpojumu tīklu, nodrošinot uh, pamatpakalpojums pilnīgi visiem. Es nevaru sacīt, ka viss uh, notiek uh, ideāli. Jā, uh, negadījuma gadījumā visi ir tiesīgi saņemt eh, pakalpojums, taču eh, tīri piesakoties eh, uz vizīti pie ārsta, tā piekļuve nav pilnīgi vienlīdzīga visiem, un mums šī lieta ir jālabo. Tagad atbildu Sliter kungam. Par alkohola preču uh, marķēšanu, es nevērstos pret to, taču tam vairāk sakara ir ar citām ministrijām, kam saikne ar eh, pārtiku. Mūs vairāk skar eh, profilakse nekā eh, marķējums. Varbūt cilvēks, kura pārziņā ir šis jautājums, jums varētu labāk atbildēt jūsu jautājumu. Nu, es katrā ziņā būtu par šādu veidu pasākumu marķēšanu alkoholam. Tagad pievēršoties jautājumu lokam par reformām saistībā ar jaunajām zālēm, ar patentiem, kā tas varētu uh, būt par novatorisku pasākumu. Ar lielu interesi to noklausījos, mēs neko neesam paredzējušai ziņā. Mūs vairāk interesē standarta. Uh, Eh, klīniskie izmeklējumi. Es saprotu jūsu piedāvājumu. Varbūt tas eh, būtu labs risinājums, kas samazinātu nevienlīdzību globālā līmenī, taču tas ir eh, sarežģīts piedāvājums, jo ir industrijas, kas taču ļoti daudz iegūda jaunu zāļu attīstībā. Tātad es nezinu, kā to varētu risināt, bet nu, tas nav paredzēts Grieķijas prezidentūras prioritāšu lokā. Atbild Kumucakus kungam. Uh, Kolēģi kungs, es domāju, jūs izklāsts atbilst īstenai situācijai. Pēc Grieķijas prezidentūras būs Itālijas prezidentūra. Skars, eh, saskars ar tām pašām problēmām. Mēs esam migrantu uzņēmēju valsts, un mūsu uzdevums ir parādīt visai Eiropai, ka tas ir milzīgs sarežģīts jautājums. Šo tematu nevar atrisināt katrs atsevišķu valsts līmenī. Uh, risinājums ir Eiropas Savienības līmenī iespējams. <clears throat> Jūs pareizi teicāt, nevienam netiek liekti medicīnas apalku pakalpojumi Grieķijai. Un pareizi teicāt, ka, Grieķi, eh, ka Eiropa ir vislabākā vieta, kur kāds var dzīvot arī šī apsvēruma dēļ. Tad tagad jautājums ir, kā mēs šo problēmu kas kādā valstī ir um, milzīgi pieaugusi, piemēram, Grieķijā, kā šo problēmu var izsnāt Eiropas līmenī? Mūsu um, padomis jautājumu lokā šis temats tiks iekļauts. Jautājums, kā var izstrādāt sociālo nodrošinājumu šai jomā Eiropas līmenī. Tas nāk par labu gan migrantu plūsmu uzņēmē valstīm, gan arī šiem cilvēkiem, kas nonāk migrantu lomā un tas ir viens no mūsu prezidentūras mērķiem. Tagad atbildu Hībneres kundzei. Hībner? Uh, Lielas paldies par jūsu labajiem vārdiem ievadā. Mūsu valdība dara visu, kas cilvēkam vispār iespējams smagos apstākļos. Apstākļi tiešām ir smagi. Nevienai valstī nenovēlu, nevienai valdībā nenovēlu iet cauri tiem pārbaudījumiem, kuriem bija spiestiet cauri pēdējo gadu laikā Grieķijai. Grieķija ir viena no tām valstīm, kura saskaras ar uh, eh, eh, problēma veselības aprūpas sistēmā. Man jāsaka, tas ir kā gordija mežglas, kuru, mežglas, kuru pārš, eh, pāršēla pirms divē pus tūkstošiem gadu lielais uh, Maķedonis Aleksandrs. Jā, e, ir problēma, kā, kā sniegt kvalitatīvus e, veselības aprūpas pakalpojumus, e, tad, kad samazinās veselības sistēmas budžets. Un tas neskar tikai valsts, kuras īpaši smagi skārusi krīze. Tātad risinājums būtu nodrošināt Eiropas pamatpakalpojumu veselības aprūpas sistēmu. Es piekrītu tam, ka risinājums būs labāks Eiropas līmenī, nevis katrā dalībvalstī atsevišķi, jo veselība skar visas dalībvalsts. Eh, atbildu Teilers kundzei, kur izteicās Deivis kunga vārdā. Jā, eh, gaisa piesārņojums ir aktuāls Grieķijā. Ļoti daudz ir eh, automobīļu Ātēnās, līdz ar to gaisa kvalitāte ir pasliktinājusies pēdējā laikā arī apkūres problēmas ir, tātad kurināmais nav augsts kvalitātes un tas vairāk piesārņo gaisu. Taču šis jautājums loks vairāk ir vides ministrijas kompetencē. Šī ministrija norādījusi, ka uh, sabiedrības veselība tiek pakļaut riskam gaisa kvalitātes dēļ, un esam paredzējuši izveidot eh, mehānismu šīs problēmas risināšanai skaidrs, ka šī problēma neskar tikai Grieķiju, bet visas Eiropas Savienības dalību valsts. Tā tas ir Eiropiešu tāpēc temas. Noslēgumā atbildi Bokrošu kunga. Es pilnīgi piekrītu jums. Bez atbalsta pakotnes situācija Grieķijai būtu daudz ļaunāka. Tātad mēs pilnīgi apzināmies, ka bez atbalsta sistēmas Grieķija būtu vienkārši iznīcināta. Daži grieķi to nesaprot, taču tā tomēr ir patiesība. Jā, Grieķija ir zaudējusi 25% no IKP, taču bez atbalsta pakots tā būtu zaudējusi nevis 50, bet pat 60%. Mēs atzīstam Eiropas Savienības ieguldījumu. No otras puses, katrai monētai ir divas puses, vai ne? Es gribu jums arī sacīt, ka progress netika panākts bez uh, grieķu tautas upuriem. Uh, viens uh, piemērs tikai. Bezdarba līmenis ir 27% un jauniešu vidū 60% bezdarbs, augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. Mēs negribam zaudēt veselu paudzi. Un Tas skar visu eiro. Tagad pievēršoties jūsu jautājumiem par eh, Turciju, pie, piemēram, un migrāciju. Jā, Grieķija sadarbojas ar Turciju bez šaubām. Mēs esam kaimiņu valstis. Un nav šaubu par to, ka mūsu nākotne būs iespējama bez sadarbības ar Turciju, neatkarīgi no tā, kā, kādas problēmas mūsu attiecībās varētu būt. Mēs atzīstam, ka ir problēma jautājumi, piemēram, eh, okupācija Kiprā mēģinam to risināt. Taču sadarbība ar Turciju par spīti šiem problēmu jautājumiem pastāv vairākos līdzekļu eh, līmeņos, un īpaši veselības jomā. Apvārsnes, eh, programma apvārsnes 2014 līdz 2020 paredz arī Grieķijas sadarbību ar citām Balkānu valstīm. Līdz šim gan jāsaka atklāti, Turcija nav bijis ga, īpaši gatava sadarboties. Turcija parakstījuši dažādi nolīgums gan par e, Eiropas Savienību, gan ar Grieķiju par e, migrantu atpakaļ uzņemšanu, taču šīs vienošanās tā neīsteno. Un šis uh, temats nodarbina Eiropas Savienību, jo Turcija kaut ko paraksta un savu solījumu tā neizpildi. Un es domāju, te Eiropa varētu izmantot šo principu paktas un servanda apņemšanās, jeb līgumi ir jāievēro. Tagad pievēršoties <clears throat> ārstu uh, aizplūšanai uz citām valsti. Ir Eiropas Savienības uh, kopīgās darbības programma. Tur ir paredzēti mm, paredzēta motivācija, lai cilvēki atgrieztos pārst, atgrieztos savās valstīs. Bezdarbs ir liels tajās valstīs, kuras jūs pieminējat. Un arī atšķirība atalgojuma ziņā ir milzīga. Grieķijā ārsts varbūt palikt bez darba 3-4 gadus, un ja viņam izdodas atrast darbu, tad viņa alga būs apmēram 2000 eiro mēnesi. Bet uh, Anglijā viņa alga varētu būt 6,5 tūkstoši mārciņu. Tātad ļoti grūti būtu pārliecināt šo ārstu palikt strādāt Grieķijā. Darbojas brīvais tirgus. Katrā ziņā Grieķijas valdība šis temats nodarbinoja, īpaši tāpēc, ka tiek zaudēti īpaši izglītotā ārsti. Jo, kā jau minējāt, šīs valstis - Grieķija, Rumānija, Bulgārija, uh, Eh, investē līdzekļus, lai šie cilvēki eh, tiktu izglītoti augstā līmenī ārsta specialitātei, taču ieguvumu no tā negūst šīs pašas valstis, un tas nodarbina Grieķijas prezidentu un, protams, nodarbinās arī Eiropas Savienību. Paldies! Dank, Paldies, ministri Jorgidādis, par prezentāciju. Man jāsaka, Es uh, ar nepacietību gaidu mūsu sadarbību nākamo mēnešu gaitā, un es arī priecājos, ka, mūsu, ka jūsu valsts eh, būs prezidējošā valsts, kura ir uh, eh, neaprakstām kultūra, vissenākā demokrātija, ļoti fascinējoši. Es zinu, ka jūsu valsts pārcieš grūtības, bet esmu arī uh, optimistiski noskaņots, ka šīs grūtības varēs tikt pārvarētas. Es zinu, ka daudz pilsoņi Eh, daudziem pilsoņiem bija bezgalīgi upuri jānes, un es ticu arī jūs beigās teiktiem, ka jāgādā par to, lai vesela paudze netiktu zaudēta. Prot ne tikai Grieķijā, bet visā Eiropas Savienībā. Tas ir milz izaicinājums, ar ko saskarāmies, un šeit mums visiem ir savu daļu atbildības nevajadzētu rādīt ar pirkstiem vienam uz otru, bet kopā strādāt, eh, lai virzītu lietas uz priekšu. Un tieši veselības jomā jums ir eh, liela atbildība, jo katram cilvēkam veselība ir tikai viena. Un, lai situāciju uzlabot visai Eiropas Savienībai, ja izdotos to uzlabot, tas būtu tiešām kas labs. Un man šķiet arī ļoti simpātiski tas, ka mēs dažreiz eh, vaimanājam arī tādā augstā līmenī, ja tā teikt, uh, ja mēs paskatāmies uz citiem pasaules reģioniem, protams, situācija ir sarežģīta, bet esmu pārliecināts, ka, ja mēs būsim solidāri, eh, pārvarēsim šīs problēmas un vēlams tātad vēlreiz visu labu. Jūsu prezentācija man ļoti patīk, sirsnīgi sveicu jūs. Es domāju, ka eh, lielākās daļas kolēģi vārdā varu to teikt, un jūs mūsu komitejā esat vienmēr sirsnīgi gaidīts, bet jūs norādes attiecībā uz sarunām par atsevišķiem eh, dokumentiem. Gan jau mēs eh, šeit tomēr arī eh, kā parlamentārieši jums parādīsim, ka esam tieši tas nevis valdības pārstāvi. Paldies!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 So, ich bitte doch jetzt alle Kolleginnen und Kollegen wieder. Lūdzu, kolēģi, saka, ieņemt vietas. Arī Pasaules veselības organizāciju lūdzu un citus, kolēģi Šļūter, kolēģi Rota Bērenda. sarkanā kartīte jums. Nu, tad sāksim. Mums ir iebildums saskaņā ar reglamentu 88. pantu 2. punktu. Svaigs atdzesēts un svaigi saldēts ugais uh, un tā tālāk izcelsmes vieta. Uh, ir daži kolēģi, kas ir līdzparakstītāji, Glēns Vilmot, Kārš Juters, Katika Lietāra, Agnes De Bruin un Sofija Okunī. Dosim viņiem pēc kārtas vārdu. Pirmā Glenis Vilmota. Glenis, Glenis Vilmota, please. I didn't, I didn't catch that. Thanks very much. Paldies, priekšstādātāja. Patiesībā ir e, neticami, ka vispār mums ir šīs debatas, jo parlaments vienmēr ir e, pilnībā atbalstījis skaidru marķējumu attiecībā uz gaļas izcelsmi un lopa kaušanas vietu. Pat ASV patreiz marķē uh, gaļu tieši tādā veidā, un es domāju, ka zirgaļas skandāls lika komisijām dalību valstīm saprast, ka patērētāji sagaida, ka gaļa tiek skaidri marķēta. Un lielākā daļa dalību valstu ministru arī uz to aicināja, kad šis skandāls e, izcēlās. Protams, mēs gribētu redzēt šo pašu marķējumu arī attiecībā uz pārstrādātiem gaļas produktiem, bet patreiz mēs eh, runājam tikai par svaigu eh, iep, eh, iesaiņotu gaļu. Gaļa tātad attiecās uz vietu, kur dzīvnieks ir audzējis, tālāk, kur kauts tādējādi cilvēki var izvēlēties gaļu, kas nāk no vietām, kur tiek nodrošināta dzīvnieku labturība. Kādēļ mēs cenšamies izveidot atšķirīgu sistēmu atkarībā no tā, par kādu gaļu iet runa? Katrā ziņā tas ir arī uh, pretrunā uh, regulai, jo, piemēram, uh, ir, ir dažas prasības attiecībā uz šo laiku, kas būtu jānorāda, ir muļķīgi. Tas pats attiecās uz uh, malto gaļu un uz gaļas atgriezumiem katrā ziņā mums vēl ir jāapspriež šīs normas, kas attiecās uz uh, maltās gaļas un gaisa atgriezumu klātbūtni tas izstrādājumos. Es zinu, ka komisija izjūt milzīgu spiedienu gan no pārtiks ražotājiem, gan no cišķām dalībvalstīm, bet man šķiet, ka šis risinājums, kas patreiz tiek piedāvāts, nav pieņemams nec parlamentam, nec vēl jau vairāk patērētājiem. 83% patērētāji norādījuši, ka viņi vēlas marķējumā informāciju par dzīvnieku izcelsmes vietu, kaušanas vietu un vecumu. Paldies! Vielen Dank, Glenis Vilmot. Paldies, Glanit. Glenis Vilmot, nākamais runās Kāls Šļūters. Paldies, piekrīt iepriekšējai runātājai, bet uh, komisija atsacījās norādīt dzīvnieku transportēšanas laiku bet kas attiecās uz oriģinālo marķējumu visās trijās vietās, tas palīdz patērētājiem saprast, vai dzīvnieks ir pārvests tālu un ilgi vien vai divas reizes savā dzīves laikā. Otrakārt, diskusijas balstās uz patreizējo lielopu gaļas marķēšanas modeli, kur visas trīs vietas tiek norādītas, tātad dzīvnieka izcelsme, audzēšana un kaušana. Bet tagad parādās pilnīgi nereālas izmaksu aplēses, gatavojot anketas dalību valstīm. Par spīti 10% cenu pieaugumam vienā no piemēriem joprojām. Lielākā daļa to vēlas. 10% cenas pieaugums. Mēs visi zinām, ka lielopu gaļas cenas Eiropā nav pieaugušas par 10%. Izcelsmes mārķēšanas dēļ. Kāpēc tik daudz cits, vis, cita veida gaļai. Varbūt nedaudz tas varētu attiecināt, tikt attiecināts uz putna gaļu, bet es domāju, ka šie skaitļi ir uzpūsti, lai mazinātu atbalstu šādu prasību ieviešanai. Tālāk mēs nonāksim pie diskusijas par gaisa pārstrādes produktiem, tad šeit situācija ir nedaudz sarežģītāka. Bet pat tad, ja 10% gaļas ir picā, un tad uh, e, pizza kļūtu par 10% dārgāk, tas nozīmē, ka gaļā ir, gaļas cenā jāpieaug divas reizes, tas ir nereāli. Es domāju, ka mēs visi sagaidām, ka pērkot gaļu mēs varam izsakot dzīvnieka izcelsmē un tā tālāk. Patērētāji noteikti atbalsta šādu sistēmu, pat ja tas nozīmē cenas pieaugumu par 10%. Ja rup, ja attiecīgās nozars pārstāvi sūdz, tad lai viņi nāk pie mums un mēs pateiksim, ko mēs par to domājam. Paldies, Zomerkungs, lūdzu. Zomeres kundze, lūdzu. Atvainojiet, es biju nedaudz aizsapņojusies. Esmu pret šo rezolūciju. Varu arī jums pateikt, kādēļ rezolūcija attiecas uz kaut ko, kas ir pārtiks produktu maķēšanas regulas vārdā noticis. Proti, lai panāktu vispār vienošanos par to, mēs vienojamies par to, ka komisijai tiktu uzdots vispirms veikt ietekmes izvērtējumu par svaigās gaļas uh, uh, marķēšanu, um, bet um, apzīmēšanu, bet uh, un komisija izpildīs šo mūsu uzdevumu uh, laiks piedienā apstākļos, protams, ietims izvērtējumu vajadzīgs zināms laiks, un es nebiju pārliec, uh, nebiju sajūsmā par to, ka um, mūs pārsteidz, mūs neinformē iepriekš par to, kā komiteja kas te notiek, ko komisija gatavo, bet eh, tā ir eh, ra racionāla norma un saprotam. Vai patērētāji interesētība eh, gaļas izcelsmēs marķēšana ir tieši šām tik liela? Tas vienmēr tiek apgalvots patērētājiem, tiek jautāts, ko viņi grib. Patērētājs saka, jā, jā, protams, es gribu visu, es gribu visu Bet ja patērētiem tad saka, vai tad tu esi gatavs uh, par to samaksāt papildus naudu, jo pa brīvu tu to nedabūsi, tas kaut ko maksā. Tāda patērētājs eh, pieliecās un saka, nu tā es gan to nebiju sapratis. Ja man ir pa to jāmaksā dārgāk, nu tad man tas vairs tik svarīgi neliekas. Attiecībā uz izcelsmes norāde, tas ir tas pats. Eh, piemēram, eh, Holandē tikai 10% patērētāji to tad vēlas. 40% patērētāji teica, ka viņi patiesībā vispār raugās, no kurienes ir eh, produkts veikalā, un ja 40% to saka, tad patērētāji pētniecība to saka, tad arī pat to uh, var apšaubīt, jo patērētājs daudz ko mm, saka par savu izturēšanos, bet tas ne viss vienmēr arī atbilst uh, um, tam, kā viņš reāli uzvedās. Viņš, uh, es jau uh, neko nesaku, es pat esmu patērētāji, bet patērētāji ir tāds sarežģīts būtnes. Tad mēs nevaram teikt, ka patērētāja interesi ir tik ārkārtīgi lielas, izcelsmes norādēji Un tieši tas arī ir konstatēts ietekmes izvērtējumā. Šī interesētība ir tikai ceturtajā vietā. Pirmajā vietā ir interesētība pārtikas produktu drošumā, otrais cena, trešais cena. E, ce, jā, un ceturtā vietā tikai izcelsme. Patērētāji, cim redzot, nav neinteresē tik ļoti, vai tas ir no Eiropas Savienības vai ne no Eiropas Savienības. Arī tāda Mm. Tāds bija jautājums, vai mēs gribam šādu mērķējumu. Mārķē, uh, eh, izcelsmes norādes uh, iespējas ir tādas, kas viss maksā naudu. Un var arī būt divpakāpju izcelsmes norāde attiecībā uz audzēšanu un kaušanu. Tas varbūt ir vistuvāk patērētāju interesētībai. Uh, Tas ir eh, lētāk, protams, ja man būs trīs pakāpju izcelsmes norāda par uh, dzimšanu, audzēšanu un kaušanu, tas mm, ļoti sadārdzinās to visu uzņēmumiem administratīvās izmaksas no 25 līdz 30 tūkstoši eiro gadā papildus. Man šķiet, ka tā diezgan nopietna summa. Mēs runājam nevienmēr par milzu uzņēmumu, bet arī maziem vidiem uzņēmumiem, kurus tas parasti īpaši skar. Valsts iestādēm rodas iespējams lielāks izmaksas, eh, ir rūpīgāk jākontrolē, bet jāuzdod jautājums mm, saistībā ar pārtikas eh, drošumu. Mm, nesen bija tieši baltojums par to. Uh, vai dalībvalsts ir gatavs investēt naudu, lai kontrols padarītu stingrāks. Nu, šāda interesētība īsti nav eh, saredzama. Patērētājiem arī rodas atsevišķs cenas. Eh, priekšsēdis lūdzu, eh, beidziet savu runu. Jā, to viņi arī beigšu, saka runātāji. Otrs variants ir krietni lētāks. Mums jāredz, ka 90% izmaksas uh, ir patērētājiem. Es domāju, ka mums eh, komisijas izvēlēto saprātīgo uh, variantu būtu jāatbalsta un noraidīt rezolūciju. Dagmāra Rotbēren, nākamais ministrs pēc piecām minūtēm nāks. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir uh, prieks vienmēr dzirdēt uh, Rasbahens kundzi, jo tad, kad uh, bija iepriekšējais skandāls, tad Hagners kundze teica, jā, protams, ir jābūt izcelsmes uh, norādēm, bet es domāju, ka uh, rodas pārpratums par dzīvnieka dzimšanas vietu un audzēšanas vietu, bet vai tiešām kāds domā, ka patērētājs ticētu, ka ja vista kaut kur tiek audzēta četras nedēļas, tad to varētu saukt par uh, audzēšanas vietu, vai arī jūs drīzāk gribat zināt izcelsmes vietu. Un, eh, ja jūs atcerieties, kādēļ eh, mēs to darījām attiecībā uz lielopu gaļu, tas ir tādēļ, ka bija mm, trako goju slimības krīze, Bet cilvēki tiešām grib zināt, no kurienes nāk lielops, piemēram. Tādēļ nav nekādu pamatojumu izšķirt, par kādu gaļu iet runa. Un ja kāds saka, ka tas tiek sadārdzina, tad tas būtu jāpierāda, un tas vēl nav pierādēts. un man šķiet, ka tas patiešām ir nožēlojami, ko piedāvā komisija. 26. pāntā nav pamatojums tam, ko komisija mums ir piedāvājusi. 26. pāns skaidri pasaka, izcelsmes valsts norāde ir obligāta, un tad ir tikai daži izņēmumi. Kādēļ jūs izmantojat šos izņēmumus, neiet vēl tālāk un izņemat no priekšlikumiem malto gaļu un gaļas atgriezumus? ja kāds vēlas cilvēkiem to piedāvāt, tad es domāju, ka šādi cilvēki ir jāsūt mājās. Es Vācijā sagatavošu preses relīzi un es pateikšu, kuri grib dot patērētājiem īpato, kuriem ir viena alga. Paldies! Paldies par jūsu īso iep runu un klāsts kundz ļoti īs. Es arī nerunāšu gar. Atbildēšu zirgaļas skandālu, tam nebija sakara ar izcelsmes norāda, tā bija krāpšana. To vajag gan arī skaidri pateikt. Tajā ziņā es atbalstu Renāts Zomers teikto, mēs nevaram šeit dokumentēt e, gaļas e, visu dzīves ceļu, e, tas nav izdarāms. Tad atbalstu komisijas priekšlūmu. Paldies, un tagad došu vārdu komisijai. Lūdzu. Thank you very much, uh, Mr. President. I... Paldies, priekšstādātā. Es centīšos izteikties īsi. Jūs rezolūcijā sakat, ka komisija ir pārsniegusi tā noteiktās pilnvairs. Mēs tā nedomājam, un mēs gribētu norādīt uz 2011. gada regulu, regulu kas ir tiesiskais pamats, un tur ir klauzula, kas pārēdz norādīt lielopu gaļas izcelsmi, bet izcelsmes marķējuma vai norādes prasība var būt atkarīga no dzīvnieka sugas un veida. Un šeit ir jārunā par samērīgumu principu un administratīvo slogu, kas ir jāņem vērā. 26. pānta 9. punkts skaidri paredz ietekmes novērtējumu, kas ir jāizdara attiecībā uz to, vai būtu jānorāda dzimšanas, audzēšanas un kaušanas vieta. Komisija veica ietekmes novērtējumu, un šajā kontekstā kontaktējās ar um, atbildīgajām iestādēm dalībvalstīs un nozars pārstāvjiem un piedāvājām līdzsvarot no vienas puses nepieciešamību informēt patērētājus par gaļas izcelsmi un no otras puses ņemt vērā papildus izmaksas, kas nozarei radīsies un attiecīgi ietekmēs arī produkta cenu. Ietekmes novērtējums, ko veica ārējais eksperts, lika secināt, ka starp dažādiem eventuāliem risinājumiem vislīdzsvarotākais būtu risinājums, eh, kas paredz, ka dalību valstis nosaka marķējumu atbilstoši tās geogrāfiskajam modelim. Piemēram, ja runājam par lielopu gaļu, tad tiek norādīta uh, dzimšanas, augšanas un kaušanas vieta. Bet, piemēram, tādiem dzīvniekiem kā cūkas, vistas un aitas audzēšanas laiks ir daudz īsāks šiem dzīvniekiem, un esošā dzīvnieku identificēšanas sistēma nevienmēr e, ļauj identificēt dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas vietu. Līdz ar to tas nozīmē papildus administratīvo slogu. Kas attiecās uz šādu risinājumu svarīgumu vai nozīmi patērētājiem, tad patērētājiem interesē audzēšanas vieta. To apstiprina arī Eirobarometra veiktā aptauja. Uh, un šīs aptaujas rezultāti tiks publicēti nākamnedēļ, 88% patērētāji norādīja, ka viņus e, interesē audzēšanas vieta, un tikai 47% norādīja, ka būtu svarīgi zināt arī dzimšanas vietu. Neatkarīgais konsultants veica aplēses, ka papildus izmaksas uh, lielopu gaļas modeļu attiecināšanai uz citas izcelsmes gaļu nozīmētu 50 5% eh, cenas pieaugumu cūkgaļai, 34% pieaugumu aitas gaļai un 40% pieaugumu putnu gaļai. Tas nozīmētu vairāk miljārdu eiro uh, sadārdzinājumu šim modelim. Domāju, ka būtu liek vēl teikt, ka šīs papildus izmaksas noteikti nāksies sekt patērētājiem. Nu, visbeidzot, attiecībā uz malto gaļu un gaļas atgriezumiem. Rezolūcijas eh, projekts Āršāba tātad šo vienkāršo norādu, izcelsmes norādu attiecībā uz uh, malto gaļu un gaļas atgriezumiem, norādot vienkārši, ka šie produkti ir Eiropas saimnības izcelsmes vai ārpus Eiropas saimnības izcelsmes. Tas ir tādēļ, ka šāda vienkāršota pieeja maltai gaļai un at, gaļas atgriezumiem ir paredzēta jau lielopu gaļas nozarē, un savā rezolūcijā jūs atsaucaties uz lielopu gaļas nozari Un es gribētu norādīt, ka šāda pati pieeja ir iespējama arī attiecībā uz citām gaļām, ne tikai uz lielopu gaļu. Es gribētu teikt, ka komisija uzskata, ka tā ir darbojusies savu pilnvaru robežās, ir atrasts, atrasts pareizais līdzsvars starp patērētā informācijas nepieciešamību un papildus izmaksām. Un šajā kontekstā mēs uzskatām, ka piedāvātais risinājums – pamatoti ir apstiprināts no vairākuma dalībvalstu puses caur īstenošanas procedūru. Paldies! Paldies! Debašu turpinājumu nav. Ministrs ir ieradies. Šo pēcpusdienu būs balsojums, un ja balsojums būs veiksmīgs, februārī būs plenārsēdes balsojums. Un tad sirsnīgs sveic ministru, kurš jau mūs gaida. Kur viņš ir? Atvainojiet. et Alven. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich. Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam turpināt saskaņā ar darba kārtību un sirsnīgi sveicu Grieķijas lauku attīstības un pārtikas ministru Saftāris kungu. Būs parastā procedūra. Vispirms ļausim eh, ministram uzstāties ar prezentāciju, pēc tam būs jautājuma rauns ar koordinatoriem, eh, dosim ministram iespēju atbildēt, un pēc tam otrs jautājuma rauns, kurā varēs piedalīties visi deputāti, lūdzu kolēģis izteikties īsi, lai katram būtu iespēja uzdot jautājumu un saņemt sap jēdzīgu atbildu. Ministra kungs, ļoti priecājamies jūs šodien šeit sveikt. Mums šeit komitejā darba kārtībā ir daži jautājumi. Viena e, šāda tēma vienmēr ir GMO, bet arī attiecībā uz e, sēklu mums ir tēmas darbkārtībā un starp vīds un lauksaimniecības komiteju ar jums nāksies vēl uh, rotēt, bet nerunāšu pats, ne, neuzstāšos pats, bet dodu jums vārdu, lai jūs varētu veikt savu prezentāciju, lūdzu. Thank you, Mr. Groti. Paldies, Grotis kungs. Priekšsēdētāja kungs. Godātie deputātāms un kungi. Esmu ļoti pagodināts būt šodien jūsu viesis Grieķijai, uzņemoties savu piekto prezidentūru Eiropas Savienību. Prezentēšu jums mūsu darba programmu Zvejniecības un lauksēmniecības padome. Šis brīdis, kad e Grieķija uzņēms Eiropadomas prezidentūra ir īpaši gan manai valstī, gan arī sakrīt ar pārejas periodu pašā Eiropā. Šajā pavērsienu periodā Eiropas Savienības galvenais mērķis ir konkurēt spējas nodarbinātības un īpaši jauniešu nodarbinātības, attīstības un dro, drošības, stabilitātes un labklājības nodrošināšana. Eiropas Savienībai ir jāapstiprina savs mērķis un sava vieta Eiropas pilsoņu sirdī. Politiku un aktivitāšu virzība cī, apkarojot bezdarbu, veicinot uh, sociālo kohēziju un ilgspējīgas reformas, nodrošinot ekonomisko un monetāro savienību, vēršoties arī, uh, risinot arī ārējus izaicinājums tāds kā imigrācija, ir Grieķijas prezidentūras prioritātes. Jūras uh, joma horizontāli ir mūsu prioritāšu skaitā. Tagad runājot par uh, lau, lauksaimniecības un zvejniecības prioritātēm, jūs zinat, ka šeit ir runa par svarīgu pīlāru, kas saistīts ar nodarbinātību. Un ir ziņojumi šai jomā, pie kuriem arī jūs esat strādājuši. Tātad mēs sadarbosimies θα μπω στις λεπτομέρειες για αυτό. Sīkāk pastāstīšu par to, taču pirms tam vēlos uzsvērt, ka šī joma nodrošina mūsu pārtiks kvalitāti, ievērojot dabas resursu ierobežojumi. Mēs vēlamies dabas resursus pārvaldīt ilgspējīgi, lai šī sistēma būtu pat ilgspējība un lai arī <clears throat> patērētājiem būtu sniegt kvalitīvu pārtiku. Eiropas Savienība ir eh, ievērojusi spēlētājs eksporta jomā ar stingriem ražošanas standartiem, tādējādi padarot Eiropas preces īpaši lā, eh, ievērojams. Te ir runa par kopējās lauksaimniecības politikas reformu, jo mēs vēlamies mūsu lauksamniecību padarīt ekoloģiskāku un efektīvāku. Tātad mūsu galvenais mērķis ir noslēgt šo kopējas lauksamniecības politiku reformu. Prezidentūra atcēluši, ka par spīt sākotnējām bažām komisija varēs apstiprināt tādu praksi, kas skaidri ataino mūsu politisko vienošanos attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas jaunajiem, jaunajām regulām. Tā Eiropas parlaments un Eiro padome varēs piekrist, rast vienošanos, ļaujot uh, Eiropas Savienības uh, lauksaimniekiem turpināt savus, savu veiksmīgo darbību. Līdz tam mums ir jāizvērto dažus KPL uh, pasākumus, padarot tos veiksmīgākus. Mēs vēlamies stiprināt uh, ģimenes uzņēmumu lomu, padarot tos, uh, tuvinot tos patērētājiem, tas nāk par labu abām pusēm. Padomē esam paredzējuši izskatīt no komisijas gaidamo ziņojumu par 2007. gada pārskatīšanas ziņojumu dārzeņu un augļu jomā. Vēlamies no tā izdarīt vērtīgs secinājums nākotnes vārdā. Šī joma ir svarīga ne tikai <clears throat> Eiropas Savienības ekonomikai un attīstībai, bet arī veselīgai pārtikai. Tāpat Eiropas. Um, um, Grieķijas prezidentūra ir paredzējusi padomē apspriest Eiropas komisijas ziņojumu par uh, piena nozars nākot pēc kvotu beigām. Arī uh, pārtikas preču uh, tālāka virzība mums ir prioritāte. Esam paredzējuši pārskatīt pasākumus saistībā ar um, lauksaimniecības produktu izplatīšanas programmām skolās <clears throat> attiecībā ar uz priekšlikumiem par īpaši attālinātiem uh, un salu reģioniem Eiropas Savienībā. Tas tiks iekļauts nākošo sešu mēnešu darba programmā. Un esam arī paredzējuši īpašu marķējumu no sālām, mm, salās audzētajām precēm. No komisijas esam gatavi sagaidīt tālākus priekšlikumus šajomā. Runājot par kopēju Zivsaimniecības politiku jau esam panākuši vienošanos politiskā līmenī ar parlamentu, un esam mm, paredzējuši ar, arī šeit uh, regulu par kopējo tīrgus pārvaldību. Lai reformas tiktu veiksmīgi noslēgts, mūsu galvenā prioritāte ir vienošanās par Eiropas zivsaimniecības un zvejniecības fondu task force, jeb darba grupa ir darbojasies tā, ka ir apliecināts abu pušu, gan parlamenta, gan padomes vēlme stiprināt savu sadarbību. Un mērķis ir panākt tālākus um, panākums līdz 2014. gada martam. Vēl viena prioritāte ir saistīti ar um, darbību uh, piesārņošanas aizliekšanas jomā kopienas lauksamniecības politikas ietvaros. Saņēmām komisijas priekšlikumu un esam gatavi to izskatīt. Prezidentūra ir paredzējusi arī tālāk virzīt darbus par ehm, <clears throat> regulu eh, dziļūdens eh, zvejniecības jomā. Un jau eh, parlaments ir savu viedokli par šo regulu paudis. Runājot par dzīvnieku labturību un vispār par ražošanas un pārtikas ķēdes nodrošinājumu, padomi ar um, gandrīz ir saņēmusi pakotni par uh, dzīvnieku labturību. Šajā dokumentā iekļaut arī augu veselība, uh, Uh, oficiālās uh, inspekcijas pārtikas ķēdē, un šo pakotni piedāvāja komisija, lai risinātu konkrētās problēmas šai jomā, un lai arī modernizētu un vienkāršātu normatīvo ietvaru. Šiem tiesību aktiem ir liela nozīme patērētāju uzticēšanās veicināšanā, un, protams, arī pārtiks ražošanas ilgspējības veicināšana. Eiropas Savienībai ir augstākie pārtiks ražošanas standarti, tomēr ir bijuši uh, incidenti uh, pārtikas nodrošinājuma ķēdē, mm, proti dzīvnieku veselības uh, problēmas vai arī krāpšanās gadījumi. Mums ir daudz darāmā. Grieķijas prezidentūra turpinās divu iepriekšējo trio prezidentūru, proti īrijas un Lietuvas darbu. Mēs ņemsim vērā arī lielo progresu, kas panākts arī Eiropas parlamentā. Grieķijas Prezidentūra ir paredzējusi noslēgt eh, tehnisko ziņojumu par konkrētiem priekšlikumiem. Pabeidzot divus svarīgos tekstus, kuros ir iekļauts dalību valstu nostājas. Līdz tam Grieķijas prezidentūra ir paredzējusi padziļinātai Eiropas parlamenta darbu, pēc iespējas atvieglojot eh, iestāžu sārunas kas notiks eh, nākošajā periodā. Respektīvi runājot par augu ražošanas nozari. Prezidentūra sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai pa, nākotnē panākt vienošanos. Mēs ļoti labi zinām vairāku deputātu paustās bāžas. Tādas pauda arī politiskās grupas par dažādajiem izaicinājumiem, kas ir iekļaut priekšlikumā. Padome rūpīgi izskata priekšlikumu par um, saistībā ar tās sēkām. Šī novērtējuma ir īpaši svarīga šajā priekšlikumā, kura mērķis ir modernizēt un vienkāršot lielu daudzumu detalizēto un tehnisko pasākumu, kas ir spēkā jau daudz gadus. Protams, ir uh, Eh, gaidāmi plaši centieni, lai tiktu izstrādāti skaidri standarti un juridiskā noteiktībā. Tas attiec arī uz eh, certificēšanas un īstenošanas darbību. <clears throat> Runājot par eh, regulu saistībā ar izdevumiem <clears throat> veģet, dzīvnieku audzēšanas jomā. Mēs ceram uz uh, politisku vienošanos. Komisijas ziņojuma izkār, izskatīšana par uh, gaļas izcelsmes uh, <clears throat> norādēm arī ir viena mūsu prioritāte. Te runa par dzīvnieku klonēšanu Eh, ir notikuši jau iepriekšēji darbi šai jomā. Visas iesaistīsās puses zina, cik ļoti jutīgi ir šī tēma. Grieķijas prezidentūrai arī ir pa pazīstamas diskusijas eh, Endi komitejā par dzīvnieku klonēšanu, un mēs esam gatavi sadarboties ar jūsu komiteju arī nākotnē. Grieķija ir gatava tehniski izskatīt priekšlikumus, kad jā, priekšlikumi tiks iesniegti attiecīgā periodā. Te ir runa par dzīvniekam paredzētām precēm un par zootehniskajiem jautājumiem. Mūsu programma paredz īstenot Lisabonas līgumu, tas attiec, piemēram, uz alkohola regulu un prezidentūras mērķis ir izvērst uh, struktūrālu dialogu ar jūsu īpašo komiteju. Noslēgumā vēlos sacīt, ka ar jauno mežsaimniecības stratēģiju eh, iepriekšējā prezidentūra jau ir daudz darījusi, lai tiktu īstenot jaunā mežsaimniecības stratēģija. Mēs turpināsim darbu Grieķijas prezidentūras darbības laikā godātais priekšsēdētāji, deputāti un deputāts pavisam īsi izklāstīja Grieķijas prezidentūras prioritātes. Veselā virknē nopietnu tēmatu, ar kuriem mums būs jāstrādā lauksaimniecības un uh, zivsaimniecības padome. Ņemot vērā Eiropas parlamenta gadāmās vēlēšanas, svarīgi ir mums sadarboties demokrātiskā garā. Mēs sadarbosimies realistiski noskaņoti ar cerību panākt veiksmīgu rezultātu ceram veiksmīgi un efektīvi sadarboties ar Eiropas parlamentu. Šī sadarbība ir nepieciešama, lai mēs panāktu izvirzītos mērķus, lai mēs varētu kopīgi rast risinājumus veselā virknē mūsu sabiedrībai svarīgu, jūtīgu tematu. Esmu gatavs uzklausīt jūsu vai šīs komitejas locekļu jautājumus. Paldies un vēlreiz labrīt! Vielen Dank, Herr Minister. Wir Paldies ministru kungam. Tātad man ir runātājs saraksts. Eh, Berent, Katakus, Kristakus, Zenelis un Džil Evans. Vai es kādu izlaidu? Ja nē, tad labi. Tātad Dagmāra Rodberger lūdzu. Herr Minister, Herr Ratspräsident, vielen Dank für Ihre Präsentation. Paldies ministram par prezentāciju. Man ir divi jautājumi par diviem atšķirīgiem, divām atšķirīgām tēmām, kas attiec uz komitejas darbu, proti, ģenētiski modificētiem organismiem un klonēšanu. Jau pirms dažiem gadiem bija E, debātas Eiropas parlamentā par to dalību valsts nebija gatavs e, iet uz vienošanos ar Eiropas parlamentu attiecībā uz klonoto dzīvnieku produktiem. Tagad pirmais jautājums ir Eiropas komisijas ierosinājums, kurā nav nekā, absolūti nekā, nekāda marķēšana paredzēta attiecībā uz klonēt dzīvnieku um, E, izcelsmes norādi tātad. Ir gan aizliegums klonēto dzīvnieku kā tādu tirgošanu, bet to ar neviens nav nekad plānojis, jo dzīvnieku klonēšana ir krietni par dārgi, tas ir pilnīgi neekonomiski. Ja mēs runājam par e, tirgošanu, tad mēs runājam par otro, trešo paudzi un šādu klonēto dzīvnieku produktiem jums neizdosies <clears throat> panākt uh, aizliegumu pārtiks ķēnē, ķēdē, e, vai jums man piekrītat, ka minimumam ir jābūt klonēt dzīvnieku izcelsmes norāda, tātad otrās, trešās paudzes. Par ģenētiski modificētiem organismiem. Padomus priekšsēdškungs, jūs zinat, ka Eiropas Savienībā e, tā ir tāda karsta tēma, jūs pats tā teicāt. Eiropas parlaments atbalstīja rezolūciju, kas bija vērsts uz to, lai panāktu, ka ģenētiski modificētas kukurūzas pieļaušana Pioneer 1507 eh, netiktu virzīt tālāk. Es gribētu eh, dzirdēt no jums, eh, kā jūs gribat aplūkot autorizācijas piekrišanu Ehm, kas tiks nākamā mēneša gaitā diskutēt, un vai jūs esat sagatavots komisijas priešlikumu, kas tagad ir uz galda diskutēt. Jūs zināt, ka Eiropas Savienības tiesa ir teikusi, ka Eiropas komisija attiecībos citu produktu nav īstenojis korektā veidā dalību valstu līdzdalību likumdošanas procesā, tādēļ ir um, atcēlusi pielaidu tirgumu uh, stērķeles kartupelim amflora un attiecībā uz jauniem produktiem. Tā tad ir jābūt pienācīgai dalību valsts, dalībā likumdošanas procesā, bet arī Eiropas parlamentu bažām ir jātiek uztvertam nopietnēs. Personīgi uzskatu, ka mēs nevaram atļaut jaunu pārtiks produktu pielaidu, jo mēs nekad nevaram uh, tiešām uh, drošību garantēt. Daudz rūpnieki arī to uzskata. Liels ražotājs Monsanto patiesībā vairs tikai ASV laiž tirgū šādus produktus un tad ar drīz eh, eh, spēkā esošo tirdzniecības nolīgumu varbūt tomēr varēs importēt tos uz Eiropas Savienību, bet par to mums vēl nāksies diskutēt nākamo gadu gaitā, mums būs jāraugās to man, ir jā nodarbojas likumdošana Eiropas Sanībā, un gribu no jums zināt, vai jūs piekrītat tam, ka šai um, kukurūzu šķirnai Pioneer 1507 ir tik daudz bažas, ka nevar notikt autorizācija pielaid tirgumu. Tātad paldies Dagmāra Rotberen, tagad Kumucākus. Uh, Gribu... Paldies, priekšsēdētā ministra kungs, esam sveicināti vides komitejā. Veselība, sabiedrības veselības un pārtiks nekaitīguma komitejā. Šīs komitejas nosaukums un kompetences lielā mērā ietekmē jautājumu, kur vēlos jums uzdot. Tas ir saistīts arī ar uh, Rotberenda kundzes sacīto attiecībā uz klonētajiem dzīvniekiem un to, kas izriet no šī lielā temata. Tātad ir runa par pārtikas nekaitīgumu un sabiedrības veselības aizsardzību. Jūs, protams, zināt, arī visi Eiropas Savienības pilsoņi zina, kādi neticami skandāli ir notikuši pēdējā laikā. Ir bijuši vairāki skandāli, viens aiz otru, un tas rada nedrošības sajūtu patērētājus. Un tā ir liela problēma. Tas attiec gan uz kvalitatīvajām precēm, gan uz pārtiks precē, gan uz zīmniekiem paredzētām precēm. Uh, Tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka ir nepieciešams attiecīgi informēt patērētājs par pārtiks kvalitāti un izcelsmi, un jāizvērtē arī pārtiks kvalitāti. Tas ir svarīgs jautājums Eiropas pilsoņiem, un mūsu jautājums ir šāds. Vai jūs ar Eiropadomis prezidentūru esat paredzējuši kaut kādā veidā veicināt sarunas, lai no politiskā viedokļa būtu konkrēti soļi šajā virzienā, proti to jautājumu loku ziņā, kas, intervē, e, kas interesē daudz Eiropas Savienības pilsoņus. Te ir runa par Eiropas parlamentu un Eiropas um, Savienības uh, svarīgo periodu priekšvēlēšanu periodu. Tātad runa ir par <clears throat> Eiropas Savienības pilsoņiem nepieciešamo vajadzību tikt uh, at attiecīgi informētiem par pārtiks kvalitāti. Paldies, Krista Paldies, Krista Klasa. Paldies, padoms priekšsēžu kungs, par jūsu programmas izklāstu. Un es domāju, ka ak, vai 18. aprīlī Eiropas parlaments īstenībā būtu gatavs sākt vēlēšanu kampaņu, un tas arī saistās jūsu kopdarba ar mums laiku, un mm, jūs kā uh, par lauksaimniecību un uh, pārtika atbildīgais ministrs eh, atbildēt par tādām vairākām jomām, un lauksaimniecības komiteja noteikti arī būs daudz, kas jums sakāms, mēs gaidām delģētos tiesību akts. Eh, un tagad runājot par zaļināšanu. Eh, šeit viedokļi dikti dalās, bet es kā vīdes komitejas deputāts gribu jums vēl teikt, ka zaļināšana nevar nozīmēt uh, ražošanas apstādināšana. Mums ir vajadzīga ilgspējīga e, zemes izmantošana, mēs gribam savu kultūru vīdi saglabāt, un tātad ilgspējīgi e, to visu veikt, tas būs arī jūsu padomas prezidentūras uzdevums. Un es gribēju tad arī izteikties par tiem, ko jūs pat nepieminiet. Runa ir par lauksaimniecisko platību izmantošanu. Ja mēs redzam e, lauksaimniecību kā energo resursu, mēs Eiropas parlamentā bija debata par biodegvielas e, politiku, uh, tā ir beigusies ar pirmā lasījumā nobalsot e, projektu un Lietuvas prezidentūra ar jūs kompromisu, e, ar savu kompromisu priešlikumu padomē decembrī negūv panākums. E, var dzirdēt, ka Grieķijas prezidentūra vēlreiz ķeršoties pie šīs tēmas, kādi ir jūsu plāni, vai jūs ar šo tēmu vēl gatavojaties strādāt un. runājot par biodegvielu, vai jums būs priekšlikums tāda kāds šajā īsā laikā. Ja mēs runājam par biomasu un tās audzēšanu Eiropā, ja mēs to gribam, ja mēs gribam ražot uh, eh, pašsav enerģiju, tad mums ir vajadzīgs cits skatījums uz netiešo uh, zemes platību izmantošanas pārmaiņām, pārdevēšanu. Ko darīs Grieķijas prezidentūra šajā sakarā? Vai uh, Eh, šie jautājumi tiks atlikt nākam, uz nākamo prezidentūru. Jūs arī minējāt par uh, sēklu, arī par to mēs runājam. Um, un ne tikai lauksaimniecības komiteja, bet arī mēs. Kāds iegums būs no tā, ja 12 regulas tiks salikts vienā, un kāpēc te ir tik ļoti jāsteidzas. Arī šajā jautājumā mums vajadzētu pietiekoši laika atlicināt debatēm, tā vietā, lai e, pārsteidzīgi rīkotos. Kādēļ tagad tik ļoti pēkšņi būtu jā um, steidzās? E, tad vēl jums, padoms prezidentūrai, veiksim arī Eiropai. Paldies, Krista Klass, Danielis Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, esat sveicināt mūsu komiteju. Vēlos Grieķijas prezidentūrai novēlēt būt uh, efektīvai un pozitīvai, pozitīvi noskaņotai, virzot tālāk uz priekšu tos temats, kas mums daudziem ir ļoti svarīgi. Ministru kungs, jūs zināt, ka daudzi no mums uzskata, ka kopējās lauksaimniecības politikas reformas eh, rezultāts attiecībā uz zaļināšanu patiesībā mm, nebija tik veiksmīgs, tātad ambīcijas bija lielāks nekā sasniegtais rezultāts. Ņemot vēro šo reālo situāciju un zinot jūs pašu personīgo ieskatu šajos jautājumus, kā jūs redzat uh, Grieķijas prezidentūra ar uh, tās paredzēto programmu? varēs atbalstīt un pēc iespējas lielā mērā sniegt uh, ieguldījumu dabas resursu jomā. Kā jūs esat paredzējis izmantot instrumentu, kurš manā skatījumā ir ļoti svarīgs um, zemkopības prakšu skatījumā? Tātad, kā esat paredzējuši izmantot zemnieku un īpaši jauniešu atbalsta mehānismu, nododot tālāk informāciju, veicinot novatorismu. nodrošinot zināšanu apriti. Zināšanas daudzās mūsu valstīs trūkst, un jo īpaši tas aiz, uh, raksturo uh, vecā gada gājuma zemniekus. Tātad ir nepieciešams šai jomā iesaistīt e, jauniešus, e, jauno paudzi. Paldies. Paldies, Džila Evansa. Thank you. Paldies, un paldies ministrām par šo visaptverošo prezentāciju, es pamanīju, ka viens no jūsu vēstījumiem bija, ka mums būtu jāsadarbojas ciešāk ar patērētājiem. Zinu, ka pēdējā laikā divi eh, visdiskutētākie jautājumi starp man, maniem vēlētājiem ir bijis par augu un sēklu veselību un ģēmo ģēmo jautājums ir tas, par ko gribu runāt tagad. Kā jau dzirdējām pagājušajā ceturtdienā, Eiropas parlaments ar ievērojamu balsu vairākumu nobalsoja par manas grupas, zaļo grupas sagatavoto rezolūciju, kur mēs noraidām priekšlikumu atļaut ģēmo 157 eh, kukurūzas eh, audzēšanu. Ja mēs uzskatām, ka komisija ir pārsniegusi savu bijusi īstenošanas pilnvars un Eiropas justīcijas tiesa um, pasludināja iepriekšējā lietā par to, ka komisija ir pārsniegusi savas pilnvaras modificējot un grozot atļauju izsniegšanas kārtību. No šī nolēmuma ir skaidrs, ka būtu jāmaina uh, likumdošana un šī rezolūcija būtu jāatgriež atpakaļ komitejā, nevis padomē. Šķiet, ka prezidentūra ir sagatavojuši šo priekšlikumu kā A punktu nākamajā ekofīna padomē kādēļ Grieķijas prezidentūra vispirms nepieprasīja komisijai sagatavot grozīto priekšlikumu atpakaļ likumdošanas komitejā balsojumam. Es domāju arī, ka lauksveicīs padomē būtu jāskata šis jautājums, nevis ekofin. Es saprotu, ka Grieķija ir pār lauksaimniecību brīva no ģēmo, tādēļ gribētu dzirdēt, kāda ir jūsu pozīcija šajā jautājumā. Paldies! Tālāk došu vārdu Pilarai un tālāk pārējiem runātājiem. Sí. Muchas gracias, señor ministro, por habernos explicado eh, Paldies, ministra kungs, par to, ka izklāstījāt savu darbu programmu, kas tiešām ir ļoti piesātināta. Gribu novēlēt jums visu to labāko jūsu prezidentūras laikā. Jūs runājāt, ka ministrs, kas atbildīgs par pārtiks drošumu un arī lauksaimniecību un lauku attīstību. Uh, Tādā ziņā, es domāju, jums ir ļoti labs priekšstats par visām tām problēmām, visu problēmu kopumu, ar ko saskaramies. Šķiet, ka pārtikas drošums e, ir ļoti svarīga tēma. Likumdošana arī ir ļoti ambicioza. Es to uzskatu par vislabāko pasaulē, e, kuras atbilstoši piemērošanu mēs varētu novērst jebkādas problēmas, kas būtu saistīts ar pārtiku. Protams, nevaram pilnībā izskaust krāpšanu un arī noziedzīgas darbības pārtiks apretes ķēdē, bet, piemēram, par pārtiks drošumu runājot. Mums ir ļoti strikta likumdošana. Daudz lauksēmnieki par to sūdzas. Un esmu pārliecināta, ka jūs arī saprotat, kāpēc. Jūs arī nākat no dienvidu zemes tāpat kā es, un Dienvidu valstīs insekti vairojas daudz intensīvāk nekā, piemēram, ziemeļos. Likumdošana par pesticīdiem ir ļoti strikta un tā uh, pārēdz atsevišķu ķimikāliju pilnīgu aizliekšanu. Tas nozīmē, ka mēs nevaram efektīvi cīnīties ar insektiem. Uh, un lauksaimnieki manā eh, zemē eh, ļoti negatīvi reaģēja uz eh, šādiem aizliegumiem. Es gribētu dzirdēt, ko Grieķijas zemnieki par to saka. Tas, protams, ir saistīts arī ar milzīgām papildus izmaksām lauksaimnieciskajā ražošanā. Tālāk runājot par marķēšanu un tieši par gaisa izcelsmes norādēm. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs pieņēmām rezolūciju, gribētu dzirdēt jūs viedokli par to jo likumdošana, kas paredz mārķēt gaļas izcelsmi, kad gaļa ir tikai kāda produkta sastāvā, es domāju, kopumā problēmu varētu arī neatrisināt, un to mēs redzējām arī zirgais gadījumā, zirgais skandāla gadījumā. Gribu atkārtot to, ko teica Sanko ģenerāldirektors Detorīkungs. par gaļas sastāvdaļām pārstrādātajos gaļas produktos. Tagad ir jautājums par augu materiālu. Tā ir sarežģīta debata, un es domāju, ka tā tiks nodot nākamajam parlamenta sasaukumam, bet šīs debatas e, ir sajaukts arī ar citām regulām, par citām tēmām, bioloģisko lauksaimniecību piemēram, bet mēs gribētu tiktu, lai tā netiktu jauta ar certificētajām uh, sugām un jauktajām šķirnēm. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to. Es domāju, ka vajadzētu labāk likumdošanā nodefinēt, kas ir maza mēroga lauksēmnieks un kas ir sēklu tirgus. Ja mēs to pienācīgi identificētu, varētu izvairīties no daudzām problēmām, jo mums pastāv daudz starptautiski sēklu ražošanas uzņēmumi, bet 80% no uzņēmumiem, kas tirgo sēklas, ir MVU. Ja mēs ļausim. ka likumdošana ir vāja. tad mēs radīsim tā saucamo ēnu ekonomiku šajā sektorā. To nedrīkst pieļaut. Mums ir jāatbalsta mazie ražotāji un sēklu apmaiņa tajā pat laikā izvairoties no tā, ka rodas eh, ēnu ekonomiku un nevaram kontrolēt. Tālāk Florence kungs. Kalhēns Florence nākamais. <clears throat> Ministra kungs, nezinu, vai jūs dzirdat man. Labi. <clears throat> Sirsnīgi sveicu jūs kā uzņemoties padomas prezidentūras pienākumus, un es kā vācietis gribu arī īpaši uzsvērt, ka es priecājos, ka jūs padomas prezidentūra esat uzņēmušies. Es zinu, ka darbs nebūs vienkārši, bet mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai jūs atbalstītu. Tas ļoti garlaicīgs jautājums. Es jau 20 gadus gan, gandrīz uzdodu to visiem ministriem. Mums ir milzīga vienprātība Eiropā, visu kaut ko jau esam nolēmuši. Tad nacionāla līmenī tomēr neimplementējot to visu Un es tagad varētu izpušķot man runu e, šeit ļoti plaši. Kāda ir jūs doma par e, tātad to, lai mums beidzot būtu reiz vienoti standarti un tie beidzot tiktu arī transponēti? Es pats esmu lauksemnieks, es zinu, kādas ir atšķirības starp augostardību Ziemerēm, Vestfālē, Vācijā, Nīderlandē, diezgan labi to pārzinu. Un tad rodas jautājums, vai mēs esam piedalījušies vienotā konferencē, kur mēs to pārspriedām. Vai jums ir kāds idejas šajā sakrā? Paldies! Un pēdējais Hrizogilos kungs. Nu. Ministra kungs, es domāju, ka ir aktuāli daži temati, kuriem pievērsās arī citi kolēģi. Runa ir par kukurūzu 1507, ir jārisina pavisam ātri. Un Grieķijas prezidentūras laikā nevajadzētu pavērt durvis šim augam. Tad vēl ir problēma ar mēdu. Tas attiec gan uz uh, biškopiem, gan uz patērētājiem. Parlaments <clears throat> nobalsoja par to uh, noteikumu, ka jānorāda ir uh, ziedputekšņi, ja tos sastāvs ir pāri par 0,09% un ja tie ir nākuši no ģenetiski modificētiem ziediem. Mēs gribētu zināt, kāds ir padomis lēmums par klonētiem dzīvniekiem un precēm, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem, klonēt dzīvnieku pēctešiem. Te jādomā, kā šis temats tiek uh, risināts ASV. Mēs zinām, ka no ASV uh, ir spiediens uz komisiju, lai netiktu uz mm, marķiem norādīts, e, ka šī gaļa ir nākus no klonētiem dzīvniekiem vai no klonēt dzīvnieku pēstešiem. Gribam zināt, vai te ir bijusi kāda priekšdarbi jau. Un tad e, vēlos vēl zināt, <clears throat> kādi, e, ko jūs esat paredzējuši darīt saistībā ar Eh, to, ka eh, iznīkst bišu eh, kopienas, tāpēc, ka tiek izmantoti jauni veterinārie produkti. Paldies, un tagad lūdzu vārds ministram. Vēlreiz paldies, paldies visiem par ļoti vērtīgajām diskusijām, jautājumiem. Es sākšu no vispārīgajiem tematiem, kas šeit izskanēja. Tas attiecas uz vispārējo ražošanas procedūru, jauno kopējo lauksemniecības politiku un ar to saistītos temats, un pēc tam es pievērsīšos detalizētiem tematiem, kā piemēram eh, klonēti dzīvnieki un um, medus temats. Komatsākus kungs pievēršos jūsu jautājumu. Mēs visi zinām, pat man nelielā valsts, Grieķija, darbojas ļoti lielā, dažādā vidē un e, ražo daudzas dažādas kvalitātes produktus. Mēs varam runāt par Grieķijas lauksaimniecību. Taču viena veida lauksaimniecība Grieķijā ir uz kādas nelielas vidusjūras salas, un e, cita ir, ir Epīras reģiona kalnos vai Tesālijas reģiona tīrumā. Un š, tas pats būtu spēkā ar attiecībā uz pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm. Ir ļoti daudzveidība, kas Eiropas lauksaimniecības sistēmas. Tā ir Eiropas īpatnība, tas ir Eiropa, tā ir Eiropas priekšrocība, un, protams, Eiropai ir tādas politikas, kas tieši vēlas stiprināt šo lauksē, šos lauksaimniecības procesus un īpašās norādes. Nevelti Eiropa ir paredzējusi marķējumu geogrāfiskās aizsargāt geogrāfiskās izcelsmes eh, norādes un uh, bioloģiska produkta un vēl ir trīs, četras norādes attiecībā, piemēram, uz precēm, kas ir eh, ražotas uz salas vai arī kalnu reģionā. Un tas liecina par to, ka Eiropas Savienība vēlas atbalstīt šādus īpašklātības produktus ar konkrētiem pasākumiem. Mēs, strādājot šī mērķa vārdā, pieņemām lēmumu neoficiālajā ministru padomē, kas notiks Atenās starp 4. un 5. māju, pievērsties tieši šim tematam. Jautājums ir par to, ko, kā šo strateģisko ieguvumu, ka, kas saistīts ar tik dažādajām ražošanas sistēmām, ražojot tik dažādos produktus var tieši būt par eh, Eiropas Savienības eh, ieguvumu starptautiskajā tirgu. Danēlis kungs pievērsās kopējās lauksnes politikas reformai. Es domāju, ka šīs politikas kopējās iezīmes, par kurām pieņēmām viskopā lēmumu, liecina par to, ka pirmo reizi Eiropas Savienība turpinās sniegt svarīgus līdzekļus lauksaimniecībai, <clears throat> lai tiktu veicināta tieši pati ražošana, lai stiprinātu ražošanas bioloģisko, jeb ekoloģisko faktoru, tam pievērsās arī klāsas kundze. Lai tiktu atbalstīti jaunie lauksaimnieki, mēs nedrīkstam ignorēt, ka lauku iedzīvotāju novecošana ietekmē visu Eiropas Savienības ražošanas nozari līdz pat diviem procentiem no līdzekļiem, kas paredzēti jaunajai kopēji lauksaimniecības politikai, tiks uh, veltīti, lai lauksaimniecības ražošanai pievērstos jaunieši. Mēs varam iespējams eh, kaut ko panākt lauksaimniecībā ar mazāk eh, ūdens, pat, mazāk ūdens patēriņu vai ar mazāku pesticīdu izmantošanu. Taču lauksaimniecība nevarēs pastāvēt bez lauksaimniekiem, tāpēc mums ir jāizno īpaši centieni lauksaim, jauno lauksaimnieku piesaistē. Runājot par citiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies jaunajā kopējā lauksaimniecības politikā, mums ir jāuzklausa patērētāju vajadzības mēs varam uh, jau laikus novērst iespējamās problēmas. Un apvārsnis 2020 programmas uh, viens no izaicinājumiem ir uh, pielāgošanās klimata izmaiņām. Nav runa tikai par klimata izmaiņu novēršanu, bet arī par spēju tām pielāgoties. Uh, Mēs, kā Grieķijas lauku attīstības ministrs, var sacīt, ka Grieķija jau pirmā uz savas ādas izjūt šīs klimata izmaiņas un to sekas uz lauksaimniecību. Augļu koki ir eh, mazāk ražīgi, pārāk maigo ziemu dēļ parādās arī jaunas slimības Lai šīs schēmas nākotnē būtu veiksmīgas, jāizmanto tehnoloģija, pētniecība, novatorisms, jāizmanto uh, mūsu apvidu daudzveidību. Tās viss ir bagātība, ko rīt var izmantot labāk nekā šodien. Tā tad mēs izmantosim visus instrumentus, gan izglītošanas, gan pētniecības ziņā, piemēram, Eh, jāparedz, ka eh, zemniekam ir ekspertu eh, padoms pieejams. Un tad arī jaunais instruments, kas paredzēts Eiropas līmenī, clustering. Tur tad sadarbotos visi kopā, gan ražotāji, gan pārstrādātāji, gan patērētāji un pateicoties šim instrumentam, ražošanas nozare varēs būt novatoriskāki. Runājot par zaļināšanu. Jaunās kopējas lauksainiecības politikas prasība, lai 30% no līdzekļiem tiktu veltīti eh, dabai draudzīgu procesu izmantošanai ir <clears throat> saistīts arī ar Eiropas Savienības vēlmi sniegt savu ieguldījumu šai jomā. Mums ir jāieklausās tajā, ko teiks nākošās paudzes, un tās loģiski teiktu arī mums nepieciešams tīrs gaiss, ūdens un citi dabas resursi, lai mēs varētu dzīvot. Tātad jau tagad kopējas lauksaimniecības politiko politikas ietvaros pieņemtie lēmumi atainošos mērķi. Piemēram, ir jābūt augstsakai. Tātad tai pašā tīrumā nevar pastāvīgi audzēt tās pašas kultūras. Mēs zinām, ka augstsaka ir ilgspējīgāk nekā pastāvīgi tās pašas kultūras audzēšana. Ir zināms, ka daudz gadu kultūras uh, ir eh, vēlamākas par viengadu kultūrām. Tas pats eh, attiecas arī uz uz eh, tiem augiem, kas e, e, ir raksturīga konkrētajam reģionam. Šādas audzēšanas gadījumā ir paredzēti e, divi papildus procenti no finansējuma. Skaidrs, ka mm, mēs katrs atbalstām savu vietējā uh, reģionā ražoto preci. Nav labākais, labāka veida, kā samazināt ražošanas izdevumus, uh, samazināt uh, pesticīdu izmantošanu. Ja tiek e, audzēti tādi augi, kuriem ir lielāka izturība konkrētajā reģionā. Tā mēs varam pievērsties ekoloģiskākai praksēji. Tagad pievēršoties tematiem, kas šeit izskanēja par ekoloģisko lauksaimniecību, par mazajiem uzņēmumiem un ražotājiem. Es jau jums sacīju, ka viens no veidiem, kā kopējas lauksaimniecības politikas ietvaros palīdzēt šai kategorijai, ir vienkāršot administratīvo slogu, un jaunajā KPL ir paredzēta darbība, kad, tad, kad izmantojums ir neliels vai arī subsīdija apjoms ir neliels, vairs nav mazajiem ražotājiem nepieciešams administratīvās Eh, procedūras. Ir arī paredzēts stiprināt mazo eh, pārtiks nodrošinājumu ķēdi, ka, piemēram, lauksaimnieki savā vietējā zemnieku tirgū pārdod savu preci. Šie ir instrumenti, kas darbosies tieši tādā virzienā, kādu jūs pieminējat, sniegt atbalstu mazajiem, mazajām lauku saimniecībām. Arī tā ir Arī tās ir mūsu lauksaimniecības murgals. Un tagad pievēršoties citam tematam, ko pieminēja deputāts no Vācijas. Atkārtošu. Jo kaut kāds pasākums ir vienkāršāks, jo vienkāršāk to ir īstenot. Tā to varēs īstenot arī mazais Mm, mazo lauksaimniecību zemnieks. Jo sarežģītāks būs kāds pasākums, jo grūtāk to viņam būs īstenot. Un noslēgumā vēlos uzsvērt. Katreiz, kad mēs veidojam horizontālus pasākumus, tad katreiz ir kāda valsts, kurai ir grūtāk un kāda, kurai vieglāk to īstenot. Piemēram, eh, ir viens uh, pasākums, uh, kas īpaši ietekmē Grieķijā. Grieķiju. Piemēram, kādai valstī, kas uh, zvejo tikai konkrētu šo vienu zivs sugu, ir viegli to izkraut vienā ostā. Tātad valsts, kas nodarbojas ar šo konkrēto zvejniecības darbību, uh, konkrēt, uz konkrēto zivi attiecīgos pasākums ir viegli īstenot. Taču manā valstī, kur mēs zvejojām pāram 30 zivju kūģis, eh, sugas un izkraujām 150 ostās, tad jūs saprotat, šīs regulas īstenošana manā valstī ir daudz sarežģītāka. Nav jēgas iztērēt 100 eiro lai uh, tirgu nonāktu puskilograms uh, konkrētās zivju sugas. Uh, tā tad jāskatās ir sa samērīgi. Tagad pievēršoties citiem tematiem, kas šeit izskanēja, runājot par dzīvnieku klonēšanu. Šī temata, šis temats, kā tiks sacīts, nodarbina daudzas prātus. Diskusijas par šiem priekšlikumiem, kā jūs zināt, nu pat tika iesniegti 19. Janvija, janvārī. Padomē par to vēl diskusijas nav sākušās, <clears throat> un arī sagatavošanas uh, iestādes vēl nav pievērsušies šim tematam. Līdz ar to pat labam par to daudz nevar sacīt no mūsu kā padomas puses. Prezidentūra ir paredzējusi, kā jau sacīja, izskatīt šos priešlikumus padomas ietvaros, tikko tas būs iespējams un jau konkrēti darbu grupu datumi ir noteikti. Runājot par ģenētiski modificētiem organismiem. Tas ir svarīgs temats, tas šeit izskanē un arī nodarbina mūsu sabiedrību. Kā jau jums ir labi zināms, kopš 2010. gada, tas jau tika pieminēts, nav. Uh, Uh, audzēšanai uh, saņēmusi mm, atļauju neviena ģenētiski modificētas augu suga. Arī kartupeļa amflora audzēšana 13. Uh, decembrī 2013. gadā tika atcelta tā, ka tika aizliegt. Vienīgais, kas paliek, ir Monsanda 810 kukurūze. Te uh, atļauja Eh, jau vairākus gadus nav atjaunota. Jūs jau zināt, kāda ir patērētāja nostēja. Turklāt kukurūza 1507, arī šis ir ļoti īpašs gadījums. Komisija ir iesniegusi eh, pieprasījumu atļaujai un Eh, te skaidrs, ka tas ir korepers ziņā. Šis priekšlikums tiek skatīts šodien tehniskā līmenī un koreper sanāksmē piekdien. Mēs redzēsim, kā dalībās ir pārdzējuši par to balsot. Procedūra ir pavisam konkrēta. To nosaka padomas darbības noteikumi, un, kā zināt, prezidentūrai nav nekādas iespējas eh, neievērot šos noteikumus, tad mēs tos stingri ievērosim. Un noslēgumā par eh, drošāku dzīvnieku pakotnes atvainojos, ja es esmu mazliet aizkavējies savās atbildēs, pēc jautājumu bija ļoti daudz un mēģinu pēc iespējas eh, plašāk atbildēt runājot par drošākiem dzīvniekiem un augiem. Runājot par mm, sēklu, Grieķijas prezidentūra, kā jau sacīja, kopīgi strādās ar um, padomi un parlamentu, lai panāktu vienošanos nākotnē. Mēs ļoti labi zinām dažu deputātu paustās bāžas bet arī politiskās pārtījas ir paudušas bažas par dažādajiem izaicinājumiem, kas parādās priekšlikumā. Padomi uzmanīgi izskata š, šīs bažas attiecībā uz iespējām sekām. Šī novērtējuma ir ļoti svarīga šāda priekšlikuma gadījumā, tā arī jūs sacījāt. Taču priekšlikuma mērķis ir uh, modernizēt un vienkāršot veselu virkni tehnisku detalizētu pasākumu, kas ir spēkā daudz gadus. Protams, te vēl daudz darāmā, tam es jums pie, taisiņā es jums piekrītu. Tā mēs varēsim panākt skaidrus noteikumus un juridisko noteiktību. Un tur arī būs runa par atļauju izsniegšanas procesu. Grieķijas prezidentūrē tas ir svarīgs temats, kas sīki tiks izskatīts, pēc iespējas labāk izmantojot prezidentūras rīcībā esošo laiku. Un mēs te daudz strādāsim. Pateicos, vairs negribu uh, ilgāk izteikties, tērējot laiku. Lielas paldies! Dank, paldies, ministra kungs! Mums jau būs arī vēl iespēja uh, tikties ar jums eh, sakarā ar vienu vai otru konkrētu dokumentu paketi. Mēs esam vīdes komiteja, kas ir eh, likumdošana ziņā vislielākā šajā parlamentā, tā kā mums ir vēl daudz darba. Ja neizdosies to pabeigt, eh, būs pāravums, kas būtu ļoti nepatīkam, jo nākamā sasaukumā darbs sāksies no nulles. E, jums vēl visu labu jūsu nedēļu mēnešu gaitā spēku, mar, e, izturību, jo tas būs maratons, ko mēs skriesim. Mazliet īsāk, jums būs tā pat distance skrienam, bet jums būs mazāka laika. E, vairāk laika. Mēs strādāsim tikai līdz aprīlim, tad būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Krieķijas parlamē, padoms prezidentūrē vēl veiksim, to jau teica arī veselības ministrijai. Es priecājos, ka Grieķija ir uzņēmusies padomus prezidentūru, es priecājos, ka iet arī uz priekšlietas atkal jūsu valstī. Es zinu, ka bija jāpieņem daudz sarežģītu lēmumu, lai jūs izkļūtu no krīzes. Es arī personīgi privāti viesojos Grieķijā, man patīk tur būt atvaļinājumā, bet arī šī ir uh, vissenākā uh, Eiropas demokrātija. Tā kā uh, mēs sēžam vienā laivā, vēl jums veiksmi arī personīgi un jūsu valstī.